Uh, so, ladies and gentlemen, can we... Dāmas un kungi, vai mēs varētu lūdzu sākt Right. Uh, can we um, settle down, please? Vai varētu lūdzu zālē klusumu palūgt? I'm pleased there's lots of networking going on. Es saprotu, ka ir uh, daudz interesanti lietu, par ko runāt, bet mums ir nopietnas lietas arī šeit apspriežams. Good. Uh, what... Labi. Esiet tad sveicināti pirmajā no divām pilnām darba dienām šajā komitejā. Es vēlos atgādināt, ka kā vienmēr mūsu komitejas sanāksmes tiek pārraidīts internetā. Un sveicu arī tos, kas e, klausās mūsu pārraidi internetā un skatās to. Atvainojos par nelielu kavēšanos. Man tiešām ir patīkams pienākums sveikt, sveikt šeit eh, Bardačīno kundzi, jaunu komitejas locekli, kas pārņem Līga Greka vietu, kurš ir šobrīd, ja nekļūdos, Maltas premjera vietnieks. Tā kā sveicam jūs, kundze, mūsu komitejā. Ar nepacietību gaidīsim jūs ieguldījumus komitejas darbā. Un kā Izabels kundze tikko arī pirms brīža sacīja, Muskā kungs, eh, Maltas premjerministrs arī bija šīs komitejas biedrs. Tā kā eh, premjers un premjeru vietnieks Malta ir eh, šīs komitejas locekļi bijuši, tā kā arī jums noteikti ir spoža nākotne. Jā, paldies priekšsarētāji, ka ļāvāt man izteikties cerams, es arī sekošu viņu karjeras pēdās uh, uh, no šīs komitejas. Lielas paldies par atzinīgajiem vārdiem un centīšos strādāt šai komitejā tikpat daudz, cik Džozefs uh, Muskatī un Luis Greks, kas šobrīd abi ir premjers un premjeru vietnieks un abi strādā šai komitejā. Paldies! So that means that uh, we're, we're up to... Nu, tad esam pilnā sastāvā, varētu teikt, saka priekšsēdētājs. Tā tad informācija pa, eh, deputātiem. Mums bijusi ļoti sekmīga delegācija uz Horvātiju aprīļa sākumā. Jūs varat šo ziņojumu arī apskatīt. Šis vizītes ietvaros mēs tik, tikāmies eh, ar Mimičevu kungu, kurš šobrīd eh, tiek nominēts kā patērētāju tiesību aizsardzības komisārs. Nākamais, 4. jūnijā, 9.30. Šajā komitejā būs Mimičev kunga uzklausīšana deputāti varēs viņu iztaujāt par viņu atbilstību ierosinātajam amatam. Līdz ar to es esmu pārliecināts, ka noteikti visi deputāti būs šeit. Tas, protams, arī tiks raidīts internetā. E, ir arī pieejams protokols no iepriekšējās e, sanāksmes, ja nekāda iebilduma nav, tas tiks apstiprināts. Un mums ir arī neša apkārtraksts, cik es saprotu. Tā, tā, tā, tā, tas būs pieejams rīt. Ejam tad tālāk pie mūsu darbkārtības pamatpunkta. Pirmā, pirms uzklausīšanas mums vēl ir eh, pāris lietas jāizskata pirms produktu drošuma un tirgus uzraudzības uzklausīšanas. Pirms tam mēs eh, paklausīsimies eh, par progresu, par publiskā iepirkuma jautājumu sarunām. Trabēls kungs strādāja vakar vēli ja nu jums likās, ka mēs eh, te viegli dzīvojam šai komitejā, nē, mēs strādājam no 6.30 līdz 9. sarunās, tā kā došu vārdu Tarabels kungam īsai informācijai par publiskā iepirkuma jautājumu lūdzu. Merci, monsieur le président, chers collègues. Paldies, priekšsēdētāj, kungs, darbie kolēģi. Tiešām Kā jūs arī jau to teicāt, es vēlētos informēt iekšējā tirgus komiteju par pēdējo trilogu, kas bija 23. mājā Strasbūrā un par iekšējo direktīvu vakar. Mēs um, diskutējām par um, uh, pēdējo vispārējās direktīvas uh, sadaļu un par atsevišķiem citiem jautājumiem. Par galveno direktīvu runājot. Uh, parlaments un padome varētu vienoties par uh, risinājumu. Proti, varētu būt izvēle piedāvāt vai nepiedāvāt uh, šos uh, variantus uh, papildu pamata priekšlikumam, un to varētu darīt neatkarīgi no šī pamata priekšlikumā, kas attiecas uz 4. 48. pantu pirmo punktu. Uh, varētu būt piedāvājums um, laika termiņam 30 dienas, 48 dienu vietā, kas tika prasītas no padomas puses, kas attiecas uz uh, līguma grozīšanu, 72. Uh, pants par strīdīgiem jautājumiem un līguma grozīšanu, tur ir 4. punkts tātad, par uh, nebūtiskiem grozījumiem. Padome sevišķi nevēlas pieņemt eh, parlamenta priekšlikumu par sliekšņa kritēriju, un tur runa ir vairāk par alternatīvu. Padomē būtu nepieciešams kumulatīvais kritērijs. Un jautājums tad ir par to, vai ir jautājums par būtiskiem vai nebūtiskiem aspektiem. Tātad šeit parādās eh, piedāvājums eh, minimālajiem slieksniem 10% sākumā un darba tirgumu 15% no otras puses. To piedāvāja tātad eh, padome. Mēs esam atvēr, atvērti šajā jautājumā, taču tajā pašā laikā šie, eh, šiem grozījumiem eh, līguma izpildē, līguma izpildes nosacījumos ir jābūt pietiekoši kontrolētiem, jāņem vērā tas, ka tas būs pietiekoši dārgs process un nevajadzētu pieļaut ļaunprātīgu izmantošanu šāda veida grozījumiem Komisija, kas eh, pildīja pozitīvu lomu, kā starpnieks starp um, parlamentu un padomi, spēlēja ļoti pozitīvu lomu, lai panāktu kompromisu, kas bija ļoti sarežģīti, kā vienā tā otrā pusē. Kas attiecas uz um, nozaru, jeb sektoriālo direktīvu šeit mēs arī esam paredzējuši vēl elastīgāku mehānismu, ņemot vērā to, cik uh, liels apjoms uh, līgumu šeit uh, tiek iesaistīti. Parlaments un padome abi divi ir svītrojuši 84. pantā šo pāraudzības uh, mehānismu, un tāpat arī 83. pantā ir veikti atbilstīgi grozījumi. Ir nepieciešami no parlamenta eh, skatu punkti nepieciešami detalizētāki nosacījumi. 85. pantā būtu nepieciešams iekļaut arī informāciju par eh, apakš um, izpildītājiem, kas attiecas uz 86. pantu un valstu ziņojumiem parlaments eh, atbalsta komisijas eh, viedokli un eh, ikgadējo statistikas ziņošanu. Tātad nepieciešama papildu informācija, ja valsts sniegtā informācija ir nepietiekama, lai ievāktu nepieciešamos datus. Tāpat um, 87. pantā parlaments pieturās piestošās nostājas, taču padome uh, vēlas pilnībā svītrot uh, šo paredzēto loģistisko atbalstu. Parlaments atbalsta IMI sistēmu 88. pants. Padome šos noteikumus ir svītrojusi. Tātad diskusijas turpināsies, tehniskās grupas ietvaros tiks pārunāti šie jautājumi, kuros ir atšķirīgi viedokļi. Kas attiecas uz um, sektoriālo aspektu, vakar um, tad, tad, uh, tika pārunāts arī ceturtais un otrais, um, ceturtais uh, divi pants par ekskluzīviem tiesībām vai īpašajām tiesībām, kuras, kuru sakrā jānodrošina caurskatāmību šīs direktīvas ietvaros. Desmitais pants Un atsevišķi tā punkti savukārt. Um, um, tātad par konkurences jautājumiem šajā sakarā bija atšķirīgi viedokļi, taču padomes priekšlikums tika pieņemts. Padomes um, pieeja bija tāda, ka ir uh, jāizslēdz, piemēram, pastapakalpojumi, pakalpojumi un atsevišķi citi pakalpojumi. Turklāt um, parlaments un padome rada kompromisu attiecībā uz um, liberalizācijas jautājumiem šajā nozarē. Un um, ņemot vērā geogrāfiskos um, apsvērumus, tātad um, tas tika arī ņemts vērā šajā diskusijā. Runājot par pantu, kas um, um, attiecas uz um, ekonomiskiem jautājumiem un konkurences jautājumiem. Bija arī diskusijas uh, šajā sakarā, bija tehniskas uh, diskusijas. Um, Un, lai rezumētu, jau tā tendence, kas parādījās iepriekšējā trialogā, arī šeit apstiprinājās. Um, Un tātad eh, mēģināsim nonākt pie sabalansētas eh, vienošanās, ņemot vērā mūsu atšķirīgās eh, pieejas. Un to, ka pastāv arī alternatīvi priekšlikumi, pastāv atšķirīgas versijas arī par šo utilities jautājumu. Būs arī diskusijas, kā jau teicu, arī tehniskajā grupā un nonāksim pie kopīgam, eh, kopīgas nostājas. Lūk, tas būtu viss. Jā, paldies par šo visaptverošo atskaiti. Tas parāda to, cik tālu mēs esam nonākuši sarunās ar padomu. Ķeramies pie galveniem politiskiem jautājumiem. Mēs, protams, jūs informēsim, bet ņemot vērā, cik sarežģīts ir šīs lietas, es domāju, ka Marks Terabēlē ir panācis labu progresu. Uh, Tātad šī nav, varētu teikt, eh, tāda klasiskā uh, iepirkuma lietas uh, eh, ietvers. Vai kādam ir kādi jautājumi vai komentāri referentam? Nav? Labi. Pavisam īsti no manas puses tad pāris vārdi. Labas ziņas un sliktas ziņas. Laba ziņa ir tāda, ka esam praktiski panākuši vienošanos ar padomi. Es domāju, ka jūs zinat par šo uh, vienošanos, uh, kas mums uh, principā ir panākt ar regulēju par atpūtas laivām. Tālāk runājam par īstenošanas un deleģētajiem aktiem ar padomi. Kopš tā laika, diemžēl, komisija ir informējusi, ka nevar mūsu priekšlikumu pieņemt un bloķēs šo lietu. Līdz ar to to varēs apstiprināt tikai ar vienprātību. Uh, korepērā piekdien ir plānots apspriest šo jautājumu. Mans ieteikums komitejai ir gaidīt piekdienu korepēru sanāksmes iznākumu un skatīties, vai ir alternatīvas piedāvājums. Tad es sazināšos visiem ēnu referentiem, vai viņi var pieņemt alternatīvu tekstu. Šobrīd ir norādes, ka varētu būt pieņemams gan viens, gan otrs teksts Un tad skatīsimies, kurā virzienā iesim. Cerams, ka gala versija tekstam būs e, pavisam drīz jau šai komitejai apstiprināšanai. Tā kā šorīt mēs par to nebalsosim. Vai kādam ir jautājumi par to? Nē. Otrā ēnu referente, es redzu, jau ir izbrīnījusies. Bet, nu, jā, jautājumi ar komitoloģiju īstenošanas aktiem pagarina mūsu sarunas par vairākām nedēļām mēs atkal uh, apspriedīsim šo jautājumu šovakar pie kvalifikācijām. Protams, uh, padomu komisija ar, ar mums runās, un, manuprāt, viņi pilnīgi nevajadzīgi vēl garumā šo lietu. Es neiedzināšos uh, deleģētos un īstenošanas aktos, jo savādāk mēs te to turpināsim līdz vakaram diskutēt. Pāriesim pie tiešsaistes azartspēlēm iekšējā tirgū. Un mūsu referentam došu vārdu Ešlim Foksam. Es zinu, ka šeit ir daudz darba paveikts pie šī jautājuma ar referentu, ēnu referentu sadarbību, lai panāktu labu rezultātu, manuprāt. Intereses līmeni parāda vairāk kā 400 iesniegtie grozījumi priekšlikumu došu vārdu referentam un ēnu referentam un balsosim rītdien. Foksa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos arī pateikties visiem ēnu referentiem par sadarbību pie šī ziņojuma. Mūsu saruna process bija ļoti dzīvīgs un noteikti nevienkāršs. Paldies visiem kolēģiem par savu interešu aizstāvību. 425 grozījumi priekšlikumi tika iesniegts šim ziņojumam. Es nezinu, vai tas ir uh, rekords varētu būt pašiniciatīvas ziņojumiem. Centos ļoti strādāt tā, lai iekļautu visu politisko grupu interesi šajā ziņojumā. Mums ir 31 kompromiss šobrīd, un 17 no tiem jau ir pilnībā apstiprināti, līdz to ir par 14 vēl jāpanāk vienošanās. Daži no tiem ir nepieciešams, manuprāt, pavisam sīki pielabot, pie citiem varbūt jāpiestrādā vairāk, bet varbūt nevarēsim arī panākt vispār kompromisu. Es neiešu cauri visiem 31 eh, kompromisam, lai neievilktu šo sanāksmu līdz vēlai naktī, bet pieminēšu pāris vēl neatrisināts jautājums. Attiecībā uz astoto kompromisu ēna referenti zina manu nostāju par pārkāpumu gadījumiem. Tātad to atbalsta arī Alde grupa. Tā ir prioritāte mūsu abu grupām un kā daļa no kopējās kompromisa paketes. Uh, Mēs atzinīgi vērtējam to, ka komisija progresē, tātad uzrāda progresu pārkāpumu lietās. Tomēr es zinu, ka daži kolēģiem nepatīk tas, ka mēs atzinīgi to vērtējam. Varbūt mēs varam e, pamainīt tekstu un rakstīt e, atzīmējam kā vai kaut ko tam līdzīgi. Nu, katrā ziņā šis kompromiss ir daļa no kopējā kompromisa paketes. 12. E, kompromiss ir atsaucis pēc Šaldemozes kundzes lūgumu. Es aicinātu kolēģis atbalstīt eh, Kreutzmann kunga grozījumu 193 attiecībā uz informācijas apmaiņas ar nacionālajiem regulātoriem. 23. kompromisa grozījums tālāk. Priekšlikums no EPP puses varētu radīt neplānotas sekas manā skatījumā. Līdz ar to esmu izdarījis savu priekšlikumu. Es ceru, ka visas grupas to varēs pieņemt, tā ka mēs nevaram vienoties par nekāda veida Eiropas Savienības harmonizēšanu, noteikumu harmonizēšanu šajā jomā. Līdz ar to mēs, eh, piemēram, 14. grozījumā, jeb, jeb kādas atsaucas uz uh, operātoru atbilstību nacionālajai likumdošanai, tas arī parāda, ka e, šiem nacionālajiem noteikumiem, protams, ir jāatbilst Eiropas Savienības līmeņa noteikumiem. 30. grozījums vai kompromiss drīzāk. Es e, dažās dalību valstīs azartspēles ir pieskaitītas sportam, vismaz daļa no tām un man ir prieks, ka dalība valstis var šādu opciju izvēlēties un atzīt šādu sporta derību daļu azartspēlēs, bet tas ir subsidiaritāts jautājums, manuprāt, kā jau viss, kas saistīts ar likumdošanu azartspēļu jomā. Tā kā šis ir vēl viens jautājums, ka kompromisā būtu jāparādās subsidiaritātes principam. Visbeidzot, ir bijuši arī aicinājumi pārskatīt eh, situāciju ar dažiem tā sauktiem bīstamajiem azartspēļu veidiem un aizliegt tos. Es nedomāju, ka mēs varēsim spriest par to. Es domāju, ka to vajadzētu lūgt ekspertu grupai skatīt kopumā. Līdz ar to nevajadzētu atsaukties uz konkrētiem azartspēļu veidiem bez mūsu rīcībā esošiem pierādījumiem, un par to es eh, arī pieminu 28. kompromisā. Ceru, ka esam panākuši vienošanos par Eiropas Savienības likumdošanas īstenošanas kontroli, par sadarbības ar nacionālajiem regulātoriem, cīņu pret eh, maču saru, spēļu sarunāšanu un arī par šī pašizslēgšanu reģistru nacionālā līmenī. Un esmu ievērojami vairāk kārt mainījis arī savu nostāju dažos jautājumos, lai spētu panākt šādus kompromisus, un es ceru, ka mēs tiešām varēsim ar visām grupām panākt vienošanos par šo 31 kompromisu paketu. Paldies, ka uzklausījāt man priekšsarakums. Jā, paldies, saka priekšsarētājs, eh, par jūsu darbu pie šīs dosjē, un tiešām daudz kompromisu, un cerams, ka varēsim tos arī apstiprināt. Ēna referenta tālāk, lūdzu, Arī Fjellner kungs, protams, kā viens no maniem visentuziastiskākajiem atbalstītājiem. Sāksim ar pietikainens kundzi. Paldies, priekšsarētāji! Vēlos pateikties referentam Ešlējam Foksam, kurš sarunas ved tiešām pēc dzen metodas, varētu teikt, jo šīs sarunas bija ar tādas ļoti kaislīgas, ar eh, ļoti lielām emocijām, bet katrā ziņā viņš ir izrādījis ļoti lielu vēlmi panākt kompromisu un mūsu iekšējās sarunās šo kompromisu kritizē, ka tad ir nav pietiekami stingri va, eh, attiecībā uz vairākiem jautājumiem, bet es esmu tos aizstāvējusi. Nu, tā tas notiek. Uh, ja mēs izsakāmies par citu cilvēku atzinumiem ziņojumiem. Tad nav iespējams ziņojumā iekļaut tikai vienu horizontālu viedokli. Protams, mums arī savā ziņā jāuztver šis sarunu process gan arī kā azartspēle, un tad jāskarās, kāds būs rezultāts pēc visiem šiem kompromisiem. Ešlī, jūs, manuprāt, ļoti pareizi aprakstījāt šo procesu, cik tālu mēs esam tikuši un par panāktajiem kompromisiem, kur vēl ir nepieciešams piestrādāt un rast risinājums. Sākumā vispārēji atzīm, ka ir vesela virkne vēl kompromisu, kur tik tiešām ir nepieciešams pavisam nedaudz pamainīt formulējumu, eh, tur, kur mēs esam jau, var teikt, panākuši vienošanos gandrīz. Varu apstiprināt, ka būtiskākie punkti šādam politiskajam kompromisam, nu, tur, protams, eh, ir dažādi viedokļi, kas ir iekļauti. Viena daļa ir astotais kompromiss. Tur tiešām eh, vēl ir zinām iebildumi pret to, ka atzinīgi tiek vērtētas komisijas panāktais progress pārkāpumu lietās. Un, kas attiec uz citām daļām, tur, kur mums esam pavirzījušies daudz uz priekšu, piemēram, 23. kompromiss par to, kādā veidā mēs eh, formulējam nelegālās, neatļautās azartspēles. Tur mazliet tehniski vēl jāpiestrādā, mazliet jāpadiskutē vēl. Es domāju, mēs tur varēsim atrast ļoti skaidru un atbilstošu formulējumu. Zināmas problēmas mums ir bijuši ar atbilstības eh, pieminēšanu saistībā ar atbilstību Eiropas Savienības likumdošanas normām. Bet es domāju, ka tur ir samērā skaidrs, ka mēs noteikti atbalstam to, ka visas e, Eiropas Savienības dalība valstis, protams, atbilst ES likumdošanas normām. Tā kā tur idejiskā ziņā problēma mums nav. Tālāk. Kompromiss 30. Bīstamu azartspēļu veidu aizliekšanu. Es domāju, mēs varam atrast veidu, kā strādāt tālāk, piemēram, atsaucoties uz darbu, kas šobrīd tiek veikts ES padomē, kur tiek e, mēģināts e, e, definēt un klasificēt azartspēļu veids. Varbūt mēs varētu atsaukties uz šo darbu un aicināt ekspertu grupu darīt visu iespējamo, lai balstītos savā darbā uz šo pieminēto paveikto darbu. Protams, apzinoties, ka šie jautājumi ir ļoti sensitīvi un arī svarīgi, protams, mūsu grupai. Tālāk citas atsauces, kā 14. kompromisā par atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai. Atkal tā tad principā mēs ideju pieņemam, bet būtu nepieciešams mazliet pamainīt formulējumu tam, kā mēs īsti aprakstam, ko mēs saprotam ar šo atbilstību. Tālāk. Šā, šādā labā garā un ar cītīgu darbu mēs varam tad uh, virzīties uz priekšu, strādājot pie šiem kompromisiem. Jā, ir vairākas vēl neatrisināts lietas ar formulējumu par atsevišķiem sensitīviem jautājumiem, kā mēs definējam reģistrēšanas eh, procedūrus un eh, noteiktos ierobežojums gan eh, laikā, gan naudas izteiksmi attiecībā uz azartspēlēm, bet ne, nepacitīgi gaidu šādu sarunu turpināšanu un ceru, ka panāksim kompromisu. Paldies! Jā, paldies, saka priekšsarētājs. Daudz laika nav mums, bet zināms, eh, elastīgums mums ir vēl. Šālimos skundze. Paldies, eh, priekšsarētāj kungs. Arī vēlētos pateikties eh, Paksa kungam un visiem kolēģiem, kuri iesaistījās šajā darbā. Tā ir, ka ir bijušas daudz sanāksmes, ir bijušas daudz diskusijas, bet es vēlētos teikt, ka attiecībā uz tiešais, mēs tiešais azartspēlām Mums e, ir tik tiešām jāpanāk daudzi kompromisi, ir liels politisks e, darbs priekšā, un es domāju, ka mēs to arī paveiksim. Un tā ir, ka ir daži neatrisināti jautājumi, kas vēl ir jārisina. Ir e, sastais kompromiss 6, 8, 14, 23, 28. Tomēr es domāju, ka ir iespējams panākt veiksmīgu kompromisu. Eh, mums ir daudz diskusiju par to, kā, kādu mēs vēlētos redzēt šo tiešais azartspēļu sektoru Eiropas Savienības līmenī. Un viena no eh, diskusijām ir par eh, to, kā diskutēt un kā interpretēt to, kas ir Eiropas Savienības tiesība akts. Un neatkarīgi no tā, kāds būs rezultāts, ir svarīgi pateikt, ka S&D grupai mēs atbalstām uz uzvērtātas principu, un mēs arī nevēlamies, lai Eiropa, mēs vēlamies, eh, lai būtu eh, plašs eh, tiešais azartspēļu sektora tirgus Eiropas Savienībā. Tas ir svarīgi, tāpēc, ka mēs izvirzīsim kompromisu attiecībā uz to, ka vajadzētu atbilst Eiropas Savienības tiesību aktiem, bet joprojām norit nu, diskusijas par to, kas īsti ir Eiropas Savienības tiesību akts. Es domāju, ka mēs jebkurā gadījumā progresējam, un es ar nepacietību gaidu nākamās diskusijas un balsošanu rītdien. Paldies! Paldies, Kreutzmann kungs, lūdzu. Jā, paldies, priekšsarētājs, izteikšos vāciski, jo vācu žurnālisti būt, būs pārsteigti, ja es runāšu angliski. Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, mēs ļoti labi esam sadarbojušies un manā izpratnē problēma ir vienkārša. Ir subsiditātes princips, un pie tā mums ir jāturas. Neviens to netaisās apšaubīt. Un tur ir viss skaidrs. Ja mēs runājam par Eiropas Savienības tiesībām, tad mēs runājam par to, ka dalību valstī, ja ir licencēšanas process šai valstī, tad, protams, tam visam ir jāpakļaujas Eiropas Savienības likumdošanai un Eiropas Savienības tiesas praksē. Tā kā tur, kur ir monopols, š, kā Eiropas Savienības tiesībām. Skaidrs, ka tur tas tiek akceptēts, tas viss arī paliek tā, bet tur, kur ir licencēšanas process, protams, ka tādā gadījumā man ir jāpieturas pie eh, Eiropas Savienības tiesas jurisprudences. Un tur nevarētu būt nekāda strīdīga momenta daudz, jo tas ir tas, ko mēs domājam. Līdz ar to mums ir Ešlija Foksa priekšlikums 23. 29. Priek, eh, grūšas kompromiss, Dalību valstīm ir jālem par to, vai viņi, piemēram, eh, iekļauj eh, kādu nodevu varbūt attiecībā, piemēram, uz Bundeslīgas eh, futbola spēlēm vai, vai kādām citām darībām. Un tas ir dalībvalsts ziņā, uzlikt šādu nodevu vai nē. Vai viņi to vēlas vai nē. Mums nevajadzētu uzspiest dalību valstīm neko. Līdz ar to ir arī kompromiss starp dažādām izpratnēm. Un, protams, ka kolēģi ir taisnība, ka arī reklāmā mēs nedrīkstam pieļaut pārmērīgu reklāmu, jo mums ir nepieciešams aizsargāt patērētājus, un mums arī jāpaskarās šis reklāmas jautājums, un tā jābūt kopējai nostājai. Mēs nevajadzētu iet atpakaļ uz uh, manis un Šaldemons kundzes kopīgi rakstītajiem agrākajiem ziņojumiem, bet jāturas pie tā, kas mums šobrīd ir. Un skaidrs, ka komisija ir jāvēršas pret tām dalību valstīm, kas neievēro līgumus, un mums ir jāatbalsta komisija neatkarīgi no mūsu personīgajiem uzskatiem. Ja mēs to ide Eiropas ideju domājam nopietni, tad mums ir jāspēj apvienot šīs atšķirīgās uh, kultūras idejas, arī tiem, kam ir savs licencēšanas process, viņiem ir tiesības uz savstarpējās atzīšanas pamata, eh, iespējams mazināt birokrātiju, bet tiem, kur ir monopols be, un vēlas to saglabāt, kā, un ar nosacījumu, ka tas ir akceptēts Eiropas Savienības likumdošanā, viņiem arī ir tiesības lemt par to, kā viņi nosaka uh, noteikumus licencēšanai savā valstī. Viņiem ir tiesības noteikt, mēs vēlamies stingrākus noteikumus vai mazāk stingrākus noteikumus. Ar to arī noslēgšu savu izteikšanos. Mēs esam uz laba ceļa kompromisu panākšanā. Aicinu kolēģis vēl mazliet piepūlēties, jo esmu pārliecināts, ka mēs varam panākt lielu vairākumu, ievērojamu vairākumu, spērt soli vēl uz priekšu. Un noslēgumā Visas problēmas, kas mums ir jāatrisina, vai tā ir spēļu sarunāšana, vai cīnīties pret citiem pārkāpumiem, to mēs varam izdarīt tikai ar kopīgu sadarbību Eiropas Savienības līmenī jo dalību valstis eh, tiešsaistes azartspēļu jomā nevar cīnīties viens paši, jo vairāk mēs licencējam un regulējam, jo augstāk patērētāja aizsardzība. Patērētājiem jāzina, aha, ja es eh, spēlēju šo spēli šeit, tad tas ir regulētā jomā. Un tas viss tiek uzraudzīts, un tas e, ir ļoti svarīgs patērētāja aizsardzībai. Mēs esam uz pareizā ceļa, un es ceru, ka mēs līdz rītdienas balsojumam visu atrisināsim. Paldies! Uh, Paldies, uh, Rūs uh, Konze. Jā, pavisam īsi. Es vēlētos pateikties referentu kungam un uzreiz arī atvainoties, jo neesmu varbūt tik daudz ieguldījusi savu darbu kā referentu, kā varbūt gaidījāt. Šis ir trešais ziņojums pēdējo piecu gaidā, gadu laikā, ko es šeit Eiropas parlamentā esmu. Es nezinu, vai tiešām mums ir nepieciešama tik daudz ziņojumu par šo tēmu. Es personīgi uzskatu, kas, ka mēs ar. Uh, Eh, Šādamos kundzes un Kreutzmann kunga ziņojumiem jau esam eh, pateikuši vissvarīgāko, un es neesmu pārliecināts, ka ar vēl vienu ziņojumu mēs kaut ko vēl vairāk tālāk attīstīsim. Un tāpēc ar esmu arī eh, ierobežot piedalījusies. Well, to to, uh... Uh, godīgi sakot, uh, šo um, ziņojumu izraisīja komisijas paziņojums. Un tas izrietēja no šāda Māzes un Kreutzmana kunga eh, darbiem, un līdz ar to eh, mēs esam bijuši diezgan konsekventi. Es esmu arī droši par to, ka eh, nākotnē jaunajā komitejā tātad ziņojuma autori vēl, vēlēsies to pašu darīt vēlreiz. Un tad nākamie runātāji Eh, jums nāksies ievērot uh, laika ierobežojums, jo mums vēl ir priekšā balsošana. Jo vairāk Kaferati uh, kungs runās par tiešais uh, mazarspēlēm, jo mazāk par savu ziņojumu. Tagad vārds Salvīnī kungam. Paldies, priekšstādā kungs, paldies, referenta kungs. Svarīgi ir tas, ka patērētājs ir svarīgāks eh, par uh, tirgu. Tad drīzāk uh, pilsonis, nevis patērētājs. Azartspēles daudzās valstīs ir veids, kā tikt pie lielas naudas, un tā pašā laikā tā ir arī uh, slimība, gan tiešsaistē, gan bezsaistē. Un ir jāaizsargā pilsoņu tiesības, uh, nevis uh, tik lielā mērā tirgus. Arī vēlos pateikties uh, referentam, tāpēc, ka uh, Eh, ir dažādi viedokļi iekļauti eh, un ir ņemts, eh, ņemtas vērā mūsu prasības. Es domāju, ka Itālija ir izlasījusies priekšgalā. Parasti mēs atpaliekam, tomēr šajā gadījumā mēs esam izvirzījušies priekšgalā un mēs vēlētos, lai šīs dažādās dalībās tradīcijas tiktu arī ievērotas. Manuprāt, nav nepieciešams izstrādāt jaunus nosacījumus. Drīzāk eh, vajadzētu izmantot to, kas jau ir eh, pozitīvs, eh, pozitīvi izmantots dalībvalstīs. Un es domāju, ka mums arī vajadzētu izvairīties no kādas nepareizas mm, reklamēšanas ir jārisina um, jautājumi, kas ir saistīti ar uh, nodokļiem, lai šajā um, jomā nebūtu iespējams izvairīties no nodokļu maksāšanas. Un, piemēram, uh, Itālijā saistībā ar tiešais azartspēlēm Eh, šīs spēles eh, kļūst eh, par tādu kā slimību. Ir daudzi gadījumi, kad ehm, tas ir kļūst arī par ekonomiskā problēmu, arī par veselības problēmu. Es tiešām ceru, ka jūs darīsiet to, kas ir darāms, un ka nebūs sting, parāk stingri noteikumi un nosacījumi. Un tas, ka ir kādi sodi un sankcijas dalībvalstīs, Eh, kuras eh, neatvēr uh, eh, savu tirgu, tas, manuprāt, ir tiešām neiedomājami, piemēram, Grieķijā, jo Grieķijā ir šobrīd daudz svarīgāku uh, problēmu, kur izsnāt nevis atvērt uh, tiešais azartspēļu uh, tirgu. Ceru, ka izveidos, tiks izveidoti kopīgi noteikumi, uh, un eh, dalībvalstīm būs arī eh, savi uzdevumi veicami, lai tās aizsargātu savus eh, pilsoņus. Vēlos pateikties referentam par, par ilgu un pacietīgo darbu. Paldies! Paldies, Salvinīkungs! Es aicinu runātājus runāt uh, divas minūtes, nevairāk, lai mēs varētu ievērot laika ierobežojumus. Un tagad uh, viena kungs. Paldies! Uh, Nevienu neapmierina eh, situācija, kāda tā eh, ir šobrīd, ja to nav apmierinātas eh, ne dalībvalstis, ne uzņēmēji, ne monopoli, un ne mums ir milzīgas problēmas, un tas ir līdz ar to interesanti atskatīties uz to, kas ir iekļauts šajā dokumentā, vai tas sniedz atbildes uz problēmām. Un skaidrs uh, ir tas, ka uh, lielā atbilde ir subsidiaritāte. Uh, tad nevis uh, aicinājums pēc savienības rīcības veicējums ir tāds, uh, ka ir e, jābalstās uz e, subsidiaritātes e, principa un tādā veidā dalībvalstīm ir tiesības izlemt. Un uh, dalībvalstis, kuras nav, bijušas, kuras nav varējušas risināt uh, šo um, interneta uh, pārobežu fenomenu, tam ir ar to jātiek uh, galā. Es domāju, ka problemātiskais kompromiss visticamāk ir uh, astotais kompromiss un uh, debatas par pārkāpumiem. Esam uh, aizvien biežāk um, uh, lūguši progresu šajā jomā. Uh, Un tomēr šī joma, ko 2007. gadā nav mainījusies, protams, ka mums ir jāatbalsta tas, ka komisija saka, ka viņi vēlas kaut ko darīt, un manuprāt, šāda Mozes uh, uh kundze ir pilnīga, pilnīga taisnība, ka ir nepieciešama tiesiskā uh, noteiktība, un tas ir divos veidos panākams, vai no nu ar likumdošanas uh, palīdzību, vai arī uh, šo jautājumu palīdz risināt uh, tiesas. Un uh, tagad uh, liekas, ka šī komiteja saka, uh, Eh, Nē, mēs nevēlam, lai likumdošana to visu uh, paskaidra. Eh, drīzāk labāk ir, lai tiesas veic šo uzdevumu, un um, tas nav pozitīvi. Un tad attiecībā uz 14. un 23. Uh, grozījumu. Es to nesaprotu. Es saprotu, ka jūs nevēlaties šo apusējo atzīšanu, tomēr uh, šī ir uh, apgrieza uh, atzīšana. Ja jūs esat nelegāls vienā valstī, tas nozīmē, ka jūs esat nelegāls visās valstīs. Uh, Un, e, ja jums būtu kāda likumdošana šajā jomā, tad mēs varam teikt, ka mēs nevēlamies šādu likumdošanu. Ir e, cīņa par to, lai e, izsvītrotu atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem. Un es arī vēlos atskatīties tādā ziņā, ka tad, tas, ka tiek teikts, ka ir jāstiprina dalībvalstis, kurām Tātad mēs nevēlamies eh, nekādus Eiropas tiesības, eh, tiesību aktus. Eh, manuprāt, tā ir zaudēta iespēja, jo sevišķi attiecībā uz patērētāju aizsardzību. Jo mēs cīnāmies, lai, lai paturētu status quo, tomēr um, mēs tādā veidā attālināmies no realitātes. Cilvēki spēlēs tiešais azartspēles, un mēs būsim zaudējuši um, iespēju aizsargāt patērētājus. Un tad tas ir mans skumjais vērtējums par mm, pašreizējo situāciju. Eh, paldies par jūsu eh, aiz, aizvērtīgo interesi, arī tad, ja jūs noteikti vienmēr nepiekrītat ar to, ko mēs darām. Nākamajā eh, sasaukumā jums būs iespēja strādāt pie šī jautājuma. Un tagad kaferātī kungām tiek dots vērts. Divas minūtes. Lūdzu, vērojiet noteikto nu, laiku. Paldies. Es pieņemu jūsu ideju par Eh, šiem, par šiem te runāšanas laikiem. Es tik tiešām eh, centīšos uh, ietaupīt laiku, lai nākamais runātājs var pietiekami plaši izteikties. Attiecībā uz šo uh, iespējas izniekošanu, es domāju, ka mums tomēr ir nepieciešama Eiropas līmeņa likumdošana, ja mēs uh, sevi ierobežojam, un tas var notikt ar dažu kompromisu palīdzību. Uh, Un, protams, es eh, ļoti lielā mērā cienu referentu paveikto darbu un eh, to eh, kolēģu darbu, kur arī piedalījās. Tomēr, ja mēs tik ļoti sevi ierobežojam mm, pie šīm nacionālajām sistēmām, tad mums arī nebūs šāds vienot Eiropas viedokļu, un mēs zaudēsim lielisku iespēju, kura visticamāk atkal neradīsies. Līdz ar to es domāju, ka tas ir galvenais, kas mums ir jāpaturprātā, un es vēlēs uz to norādīt. Nākamais runātājs. Paldies, ka devāt man iespēju izteikties priekšsēdētāja kungs. Es uzskatu, ka referents ir izmantojis ļoti līdzsvarotu pieeju un ziņojumā ir ņemta vērā vajadzība saglabāt iekšējā uh, tirgus eh, noteikumu piemērošanu Un komisijai ir arī jāīsteno e, e, šādi noteikumi, e, ņemot vērā to, kādas ir sektora īpatnības. Es nāku no Maltas, un man ir zināmas bažas attiecībā uz dažiem no grozījumiem, ir, kuri ir izvirzīti, tāpēc, ka tie izjauca līdzsvaru, kas jau tika iepriekš panākts, un ir svarīgi, lai ziņojums un kompromisa grozījumi tajos būtu saglabāta eh, atsauce uz to, ka eh, kaut arī eh, azartspēles ir ļoti jūtīgs sektors, uz to attiecās iekšējā tirgus noteikumi un jebkādi šiem te ierobežojumiem, tiem ir jāatbilst līkumiem un Eiropas Savienības tiesas spriedumiem. Līdz ar to, manuprāt, tiešām ir nepieciešams atbalsts. Ir jāicina komisija um, risināt jautājums par šiem, te, šiem dalībvalstīm, kuras neievēro nosacījumus. ar nacionāliem režīmiem, kuri eh, ir neatbilstoši Eiropas nevis eh, tiesību aktiem. Tur var rasties eh, juridiskā neskaidrība, un tas ir tas, ko es vēlējos teikt savā pirmajā runā par šo tēmatu. Paldies! Paldies! Šeit, ka tas ir arī viss. Tagad došu vārdu atkal Foksa kungam. Noslēguma vārdiem, un rītdien būs balsojums. Foksa kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēkungs. No sākuma es vēlētos pateikties Aleksandrai no sekretariāta, eh, Lincijai no EKR grupas un Melisai no mana eh, biroja. Pasakos par viņu eh, darbu, strādājot pie šī te, šī te kompromisiem, tos pārstrādājot, un es vēlētos lūgt ehm, ēnu referentiem tad, tad, iesniegt pat līdz 12. šodien pēdējos ierosinājumus, un tad skatīsimies, cik tālu būsim tikuši ar vienošanos. Uh, Eh, Felņa eh, kungam, eh, tātad viņam ir darbs veicams savas grupas iekšēnē. Ja viņš būtu bijis ēnu referencē, tad mans darbs būtu nedaudz vieglāk, bij, vieglāks bijis. Es zinu, ka laika ir maz. Līdz ar to es arī vēlreiz pateikšos ēnu referentiem par izrādīto sadarbību un rītdien balsosim par šiem kompromisiem. Paldies! Uh, well, for... Paldies par jūsu vadību šajā darbā, kas ļoti augstis vērtēts. Kā jau kolēģi teica, tas ir bijis ļoti ilgs darbs komitejā. Taču tas bija darbs, pie kura tika piedomāts un ar ko tika strādāts. Tātad jums ir pieejams dokuments gan drukātā versijā, gan arī parlamenta mājaslapā. Tas ir ļoti sarežģīts temats, tādēļ, ja vēlaties vēlreiz pārskatīt šos jautājumus, varat to darīt. Mēs e, visi skatīsimies, e, e, kas notiks tālāk, un arī komisija cieši uzraudzīs šo darbu. Kā nākamais ir ziņojums atbildot uz komisijas iniciatīvu, tātad kārs 2020 rīcības plāns konkurēt spējīgi un ilgspējīgi Eiropas autobūves nozarei. Konferati kungs ir sastādījis šo atzinumu, došu vārdu ānu referentiem. Kakis kungam, Hendla kunga nav klāt šobrīd. Un tagad tātad dod vārdu Koferatī kungam. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Īsi vēlētos um, pirms um, runāt par šo priekšlikumu, vēlētos um, teikt, ka ir vairāki būtiski jautājumi šajā ziņojumā, kas skar, piemēram, vienotā tirgus um, noteikumus un um, noteikumus, kas attiecas uz patērētāju tiesībām. Otrais, ko vēlētos teikt, um, šajā tekstā ir vesela virkne problēmu, kas ir uzskaitītas, taču šis, uh, šis uh, problēmas saraksts uh, nav izsmeļošs. Ir arī dažas lietas, kuras neesmu tur, tur iekļāvis. Un Grozījumos savukārt par to ir runāts. Ir daži būtiski jautājumi, kas tur ir iekļauti, kurus arī jums minēšu vēlāk. Komisijas priekšlikumā ir vairāki inovatīvi elementi, kurus mēs kopumā varam atbalstīt. Proti, ir jābagātina, jāpapildina šis priekšlikums, lai to padarītu vēl efektīvāku. Runājot par šiem problēmu jautājumiem, pirmkārt, um, mūs atrauc uh, šāds jautājums. Protams, mēs vēlamies aizsargāt patērētājus, tātad jānodrošina autobūvas nozares um, caurskatāmība, taču tajā pašā laikā jādomā arī par um, sekundāro tirgu, jeb auto, kas uh, jau ir tikuši lietot, lietoto automašīnu izniecība, kāda ir um, automašīnu vērtība, kādas uh, ir iespējas uh, iegādāties šīs automašīnas, um, kas tad arī paplašina iespējas uh, patērētājiem, taču tajā pašā laikā rada arī vairākas problēmas un var kropļot konkurenci. Vienmēr jādomā par patērētāju. Tādēļ jākoncentrējas uz tādiem jautājumiem, kā, piemēram, degvielas jautājums. Uh, Šī degvi, eh, šis jautājums ir saistīts ar informācijas eh, plūsmu un informāciju, kas nevienmēr atbilst realitātei, un arī šajā gadījumā rodas eh, apdraudējums patērētājam. Un šī maldīgā informācija bieži arī slēpj negatīvo mm, ietekmi, kāda rodas uz vidi. Un tādējādi no vienas puses ir interesētās puses, kas um, no tā gūst zinām labumu, taču tajā pašā laikā tas var arī radīt ļoti daudz problēmu, tostarp negatīvi ietekmē uz vidi. Tātad informācija, caurskatāmība, kas attiecas uz degvielu un uz, uz tās uh, sastāvu, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tāpat arī ir um, jāveicina investīcijas um, augst, uh, augsto tehnoloģiju attīstībā. Un ir vēl daudz un dažādi inovācijas iespēja, kas būtu jāizskata, apstarot iespēju mainīt degvielas sastāvu. Es domāju, ka tas ir iespējams. Var uzlabot automašīnas um, drošību, kā arī tās ietekmi uz eh, vidi, un tādēļ ir jāinvestē pētniecībā. Pētniecībā, kas būtu orientēta tieši uz konkrētu šo nozari. Tādējādi varētu uzlabot uh, automašīnas uh, profilu, ja tā to var atsaukt, jo runa nav tikai par um, dizainu vai automašīnas izskatu, taču uh, arī par um, drošību, komfortu. Tātad um, daudziem jautājumiem, kas ir būtiski. Šie jautājumi arī ir um, piesaistījuši, piesaistījuši komisijas uzmanību, un tas ir apsveicami. Autobūves tirgus jau vairākus gadus piedzīvo kritumu, Pēdējās nedēļas, pēdējos mēnešus ir bijusi, zinām, stabilizēšanās, taču daudzās valstīs uh, ir šis uh, kritums autobūves tirgū. Tātad um, ir šī ekonomiskā lejupslīde. Un jautājums tātad rodas, kā veicināt um, attīstību un kā um, panākt to, lai tas būtu saskaņā ar iekšējo pieprasījumu. Tātad ir jādomā par šiem makroekonomiskajiem aspektiem un jāmēģina rast risinājumi. Tātad um, ir nepieciešams um, ņemt vērā vairākos jautājumus, uh, kas saistīti ar autobūvi, šos kritērijus, kurus es nu pat minēju, kā piemēram ietekmes vidi. Visas šīs politikas, visām šīm iniciatīvām ir jābūt koordinētām. Protams, varētu būt arī pozitīvi efekti e, atsevišķos gadījumos, ja mēs nekoordinējamies un ja netiek darīts tas, e, ko es nu pat minēju. Taču kopumā ir tomēr jāmēģina izvairīties no tā, lai būtu negatīva ietekme uz tirgu kopumā, kā arī negatīvi ietekmes patērētāju. Būtu jāizvairās no konkurences kropļošanas. Vēl viens būtisks jautājums ir um, pārvaldība un pārstruktūrācijas, restruktūrācijas um, pārvaldība šajā nozarē, jo šajā nozarē neapšaubām notiek vairākas eh, būtiskas izmaiņas. Ja autobūs nozare pievērš lielāku uzmanību drošībai, tad pilnīgi noteikti tiks panāks labāks rezultāts. Taču, protams, restruktūrējot un pārmainot šo nozari, tas ietekmē ļoti daudz cilvēku, kas eh, tajā strādā. Protams, ka ir jādomā par uh, to cilvēku tiesību aizsardzību, kas darbojas, kas strādā šajā nozarē. Tādēļ eh, ir jābūt um, zināmai eh, saskaņotībai, konverģencei, lai izvairītos no sociālā dempinga un lai aizstāvētu šīs nozares darbinieku tiesības. Tāpat um, es telegrāfiskā veidā ātri. Varu minēt to, ka grozījumi papildina un uzlabo šo priekšlikumu. Piemēram, runājot par degvielas marķēšanu. Kāds tad ir degvielas sastāvs? Ir nepieciešamas etiķetes, marķējums, kas būtu pietiekoši skaidrs un precīzs, kas patērētājiem sniegtu garantiju, kāda tad ir tieši ietekmē uz vidi. Ir jāharmonizē, jāsaskaņo finanšu sistēma, automobīļu iepirkšanas gadījumā. Un šāda veida iniciatīvas veicināšana sistēma uh, ir uh, saistīti ar dalībvalstu finansējumu. Mums nav vienotas sistēmas, kas, būtu, kas darbotos visur, taču, ja kurā gadījumā, uh, iepirkuma gadījumā, būtu nepieciešams uh, saskaņot, harmonizēt finansējumu sistēmu. Tas ir nedaudz atšķirīgs jautājums no šī. Kas attiecas uz šīm um, augstajām tehnoloģijām, tad um, rūpniecības politikai būtu jābūt saskaņotai ar um, 2020. gada Eiropas Savienības uh, stratēģiju. Tas ir tāds asauts instruments 2020. Uh, gada uh, tātad šī stratēģija. Taču te būtu jāiekļauj arī autobūvas nozara, kas ir ļoti svarīga nozara, kas ir pat zināmā mērā atsevišķu valstu identitātei politiskai un rūpniecības identitātei svarīga nozara. Tad ir jādomā par uh, šo drošības uh, politiku autobūsu nozarē. Tā būtu jānostiprina. 14. jūnijas ir grozījuma iesniegšanas termiņš, tad vēl nedaudz laiks. Esmu jūsu rīcībā, ja būtu vēl kādi jautājumi. Labprāt uzklausīšu jūsu komentārus. Uh, Debates sāksies šodien, un, protams, būs arī citas iespējas, citas diskusijas, kurās varēsim par to runāt. Un varat arī man rakstīt. Paldies! <clears throat> And... Paldies! Ļoti labs pārskats, un jūsu priekšlikumi arī neapšaubāmi ir vērā ņemami. Tagad mums būs desmit minūtes laika viedokļu apmaiņai. Tādēļ uh, runāsim ātri. Lūdzu. Paldies Eiropas komisijai par šo iniciatīvu, jo šobrīd Eiropas autobūvēs nozara saskaras ar nopietnām grūtībām. Ņemot vērā uh, pašreizēju situāciju tirgu un struktūrālo kapacitāti, mums uh, savā tekstā ir jāsniedz pietiekuši skaidrs politiskais signāls uh, autobūvēs nozarei un tās nākotnē. Ir ja vairāk nekā 7 miljonu un um, e, cilvēki, kas ir saistīti ar šo uz nozari. Mēs uzskatām, ka teksts ir sabalansēts un iekļauj vairākus būtiskus jautājumus. Tāpat e, esam ļoti priecīgi par to, ka šeit ir jautājumi par patērētāju aizsardzību un maldīgo informāciju iekļauti. Tomēr es uzskatu, ka mums vajadzētu vēl uzlabot tekstu un vārdus piedāvāt vairākas idejas, kā e, to arī minēja iepriekšējais runātājs, proti investīcijas pētniecībā un inovācijās. 2009. gadā 28 miljardi eiro tika investēti e, šajā nozarē, šajā jautājumā. Taču mums jādomā, kā nodrošināt konkurētspēju salīdzinājumā ar citiem pasaules reģioniem. Otkārt, mums ir jānodrošina tas, lai tiesību ietvers būtu pietiekami elastīgs un atbildētu uz inovācijām un jauninājumiem šajā tirgu. Un tas tieši attiektos arī uz um, drošumu. Un um, drošuma kritērijiem ir joprojām jāsaglabājas um, maksimāli augstiem. Tas mūsu Eh, tirgumu un nozarei būtu pievienotā vērtība. Un treškārt, manuprāt, būtu jāapsver iespēja ieviest inovāciju nodokli, kas būtu būtiski, ņemot vērā to, ka jauno auto pārdošanai ir bijis liels samazinājums pēdējos gadus. Pēdējos gados. Un viss beidzot, ceturtais punkts Runājot par eksportu, šis jautājums arī būtu jāiekļauj. Ņemot vērā jaunās tehnoloģijas un risinājumus, kādus piedāvā šīs tehnoloģijas, taču ir vēl daudz citu jautājumu, kurus varētu iekļaut piemēram, alternatīvā degviela, kā arī citi jautājumi, kas eh, būtu vērā ņemami. Paldies par uzmanību. Lielas paldies! Nākamais runātājs. Šāds ir Markakis kungs. Jā, paldies priekšsarētāji. Vēlos pateikties arī kolēģiem par šo ziņojumu. Tas, protams, ir vispārējais tāds ziņojums. Viņš to arī pats atzīst. Un tāpēc arī ar grozījumiem man būs tādi ļoti konkrēti grozījumi. Mēs šeit nerunājam par sīkumiem, mēs runājam par praktiski lielāko nozari Eiropā - 700 miljārdiem eiro apgrozījumu, 12 miljoniem darba vietu, 180 ražotnēm visā Eiropā. Tas pie tam rada tādu paplašinošu efektu vēl. Mums ir nepieciešams eh, skaidri rīkoties šajā gadījumā, tāpēc es norādu uz, norādu uz vienu jomu, kur eh, referents ir pārāk neskaidri izteicies, pārāk vispārīgi - alternatīvās degvielas, tālāk elektromobīļi. Ļoti ilgi mēs šeit un Eiropas Sanību kopumā esam runājuši par elektromobīļiem. Ir pārāk nekonkrētu darbību, rezultāts ir nekāds. Pagājušā gadā mēs Eiropās lielākajā autotirgu Vācijā pār, esam pārdevuši tikai 2000 elektromobīļu. Tas ir smieklīgi. Ņemot vērā, cik plaši ir pieejamas eh, elektri, elektrības kontaktlīgstas kā uzlādes vietas. Un tas arī Eiropas Savienībai kopumā, ka iekšējais tirgus ir šis flagmanis mūsu ekonomikai, un ja šī pieejamība tiek nodrošināta ar jebkuru elektrokontaktlīgstu, kur var iespraust eh, šo, šo kabeli un uzlādēt, tad, nu, ja tiešām vairāk cilvēku bija prezidijā Bundestāgā, kad tika apspriests šis jautājums, nekā klātienē klausītāji. Uh, Jā, nu, jāizmanto arī publiskie līdzekļi un atbalsta procesi. Vislielākā efektivitāte varētu tieši elektromobīļiem būt pie šiem īsējiem, eh, eh, īsējām distancēm līdz 100 km. Tur, protams, publiskais sektors būtu ļoti labs izmantošanas brīdis. Vēl viena lieta. Tas attiecas uz šķēršļiem tirzniecībā. Ko tas īsti nozīmē? rezerves daļas un tūninga rezerves daļas. Mums šeit ir Filips Žāns no, no komisijas, ar, ar kuru es uh, sazinos regulāri, bombardēju, varētu teikt, viņu ar dažādiem pieprasījumiem. Komisija atrunājas ļoti vienkārši. Par ko šeit ir runa? Runa ir par to, ka nacionālajie noteikumi atļauj brīvi tirgoties ar rezerves daļām un uh, tuninga detaļām, kur tas pie tam tas tiek ar nacionāliem noteikumiem ievērojami apgrūtināts. Francijā un Itālijā ir īpaši. Tātad pēc noteikumiem tas principā ir neierobežot. Fiats, Maserati un kas viņiem vēl tur ir, atzīst arī citu ražotāju rezervas daļas. Ja viņi neatzīst šīs citu ražotāju detaļas, tad viņi nevar strādāt kopējā tirgu. Nu, ja mēs tā, dāmas un kungi, vēlamies veidot Eiropas iekšējā tirgu, uzbrūkot kopējām iekšējām tirgum ar nacionāliem noteikumiem, nu, es nezinu, kas tur būs. Es aicinu komisiju pilnīgi skaidri rīkoties Itālijā un Francijā, jo Atbildes, ko es no viņiem saņēmu no komisijas, juridiski ir ļoti interesants, bet tas neko nedod. Protams, ka mēs zinām, kas notiek e, šeit, šai nozarē. Mūsu priekšsēdētājs ļoti zinošs šajā jomā. Es ceru, ka viņš izmantos arī savu ietekmi, lai beidzot pavirzītos priekš arī šajā jautājumā. Paldies! Uh, Rūls kundze, jā, ņemot vērā, cik maz laika ir, eh, es atsakos no savas izteikšanās, lai jūs varat to darīt. Es tikai varu pateikt, um, ka šeit ir, man, manuprāt, divi būtiski jautājumi. Es, eh, man bija tā, tas gods būt pirmajai, eh, pirmajā kārs grupā Un tāpat es varu sveikt eh, komisijas pārstāvu šajā jautājumā. Es biju pirma, eh, vienīgais eh, deputāts, kas bija tolaik iesaistīts. Man ļoti žēl, ka priekšsēdētāju konferences lēmums izslēdza deputātu līdzdalību šajās šo būtisko stratēģijas dokumentu izstrādēm. Tātad uh, tur bija septiņi pārstāvi un deviņi dalībās pārstāvi, un uh, bija arī ļoti daudz interesēto pušu, kā arī NVO pārstāvji. Un, manuprāt, būtu tikai loģiski, ja arī deputāti varētu turpināt uh, tur iesaistīties. Ja jūs man piekrītat, uh, tad uh, jūs varat sazināties ar savām politiskajām grupām par to, jo es, diemžēl, to nevaru kontrolēt. Es domāju, ka daļa no problemātikas šajā nozarē ir saistīta ar dinamikas izpratni. Vēl es varu teikt, ka 30 gadus eh, strādāju šajā nozarē. Biju inženieris, kas eh, strādāja eh, šajā nozarē ļoti tieši ar, cieši ar to esmu saistīts. Es tikai vēlos teikt, ka pilnībā piekrītu uh, jūsu teiktiem par iekšējā tirgus aspektiem. Es domāju, ka Ferati kungs eh, minēja vairākus būtiskus eh, jautājumus, kas saistīti ar patērētāju tiesībām. Kā tas darbojas? Kā Uh, es, es, es varu tikai piekrist arī pārējo runātāju teiktiem par šiem jautājumiem. Tāpat uzskatu, ka komisija vairāki jauni ambiciozi mērķi par um, starptautisko regulējumu, kas uh, ir saistīti arī par brīvās tirniecības uh, nolīgumiem. Darbs šajā komitejā ir daļai saistīts arī ar starptautisko regulējumu. Un um, ANO Ženēvā, uh, kas bija atbildīgs par um, pārunām kuras tika vadītas. Nu, es varu teikt, ka mēs vēlamies arī atspoguļot šo starptautisko aspektu mūsu rezolūcijā. Es domāju, mums būtu jāveicina politiski šis jautājums un jāmēģina pievērst tam uzmanība. Tāpat es eh, varu teikt, ka komisija pašlaik eh, specifiski konkrēti pievēršas eh, šo noteikumu īstenošanai praksē un um, ir um, ekonomiski jāizvērtē īstenošanas aktu pielietošana. Mums tas ir jāpārauga savas uh, komitejas um, darbām. Un jārunā par šiem īstenošanas jautājumiem. Lai nodrošinātu to, ka mazāki uzņēmumi jānorošina tas, lai mazākajiem uzņēmumiem būtu pieeja tirgumu. Tādē, tāpat vēlos piebilst, ka komisija vērtēs uh, tirgus uh, pārraudzības noteikumus um, šajā kontekstā. Diskutēsim par jaunajiem noteikumiem, vispārējiem tirgus noteikumiem un par uh, motorizētajiem transporta līdzekļiem. Tātad ir vairāki būtiski aspekti iekšējā tirgu. Fratiekungs eh, šobām bija laikā ierobežos, tādēļ nevarēju visu to pateikt. Es vēlos pateikties viņam eh, par eh, to, ka tika pievērst uzmanību šiem jautājumiem. Es zinu, ka komisija runā par pētījumu par patērētājiem, kas, protams, veicinās patērētāju tiesību aizsardzības jautājumu nozīmību. Tādēļ tāpat vēlos piebilst testēšanas režīma jautājumu. Jeb, tātad šeit mēs varam runāt par tehnisko apskati un jautājumiem, kas ir saistīti ar kilometrāžu. Es uh, vēlētos arī turpmāk sastrādāties ar Kofratī kungu. Un vai uh, nākamais runātājs vēlas eh, runāt uh, šobrīd vai vēlāk? Kofratī kungs, vai izvēlaties vēl izteikties par šo jautājumu? Kādus noslēdzošus vārdus teikt? Paldies, uh, priekšsēdētā kungs. Es uh, nepievērsīšos vēlreiz um, būtiskākiem jautājumiem kurus um, minēja mani kolēģi, tos es ņemšu vērā. Vairāki jautājumi pilnīgi noteikti tiks arī izrunāti mūsu debatēs. Proti, jautājumi, kas ir saistīti ar nākotni, inovācijām, pētniecību. Ļoti skaidrs eh, piemērs ir elektriskās eh, automašīnas. Tas ir tiešām ļoti ilustratīvs piemērs. Paldies visiem kolēģiem un paldies par eh, grozījumiem, par komentāriem. Sastrādāsimies arī turpmāk šajā jautājumā. Runājot par šī teksta redakciju. Parlamentam ir jābūt tieši iesaistītam šajos procesos. Parlamenta deputāti šajā nozarē jau ir bijuši iesaistīti vairāku tekstu redakcijā. Es uzskatu, ka e, šis ir ļoti būtisks e, sektors, ļoti būtiski nozare Eiropai. Tādēļ parlamenta līdzdalība ir svarīga. Tā var būt dažādās e, formās izpausties, kā tas arī ir noticis pagātnē, taču uh, ir būtiski, lai izskanētu parlamenta viedoklis. Tādēļ mūsu grupa priekšsēdētāja kungs atbalstīs jūsu teikto par to, kas attiecas mūsu līdzdalību. Jā, to mēs arī iekļausim mūsu tekstā. Tā, mēs vēlamies vēl paspēt visu pirms uzklausīšanas. Mums ir viens svarīgs jautājums vēl palicis uzklausīt uh, eh, Kampus kunga uh, pasākumu iekšējā enerģija tirgus darbības nodrošināšanai šo ziņojumu. Tātad eh, viņš nevēlas izteikties, tad sagatavojiet balsošanas kartiņas. Nezinu, vai Zavēls kundzai arī ir līdzi. Nu, Ja nevarēsim elektroniski balsot, tad būs jāskaita balss. Jums ir līdz balsošanas karta ļoti labi. Labi, sāksim Pirmais grozījums ir atsauks koprun. kompromiss eh, numur viens par pret. Atturas. Pieņemts. Septītais grozījums, kas būs jauns punkts. Sākam balsot. Balsojam. pieskaitām Petikainens kundzi, beidzam balsot, noraidīts. Ejam tālāk, astotais grozījums, kas par pret pieņemts. Kompromiss divi par pret atturas pieņemts. Tā tad ejam tālāk, 13. grozījums. Sākam balsot par 13. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. grozījums. Kas par? Pret? Jāpārbauda elektroniski vienalga. 14. grozījums. Balsojam elektroniski, sākam balsot. Vai varētu mazliet ātrāk strādāt, lūdzu? Beidzam balsot. Pieņemts. 15. grozījums par. Liberāļi arī varētu lūdzu balsot. Pret. Nu, šeit atkal jāpārbauda elektroniski. 15. grozījums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Kāds vēl nav nobalsojis. Noraidīts. Vai jūsu balsu mēs pieskaitījām? Jums nav kārtīta. Jūs balsojat par vai pret? Vienāds balss skaits, līdz ar to noraidīts. 16. grozījums kā papildinājums. Kas par? Kas pret? Pieņemts. 17. grozījums par? Pret? Pieņemts. 18. par? Pret? Pieņemts.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 bija diezgan tuvu, cik man izskatījās 23. grozījums. Balsojam elektroniski, beidzam balsot. Jūs esat pār, skaidrs, pieņemts. 21 pār 15 pret. Kompromiss 3. Balsojums par daļām. Pirmā daļa. Kas par? Pret. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret Noraidīts. Ceturtais kompromiss par. Pret. Pieņemts. 31. Par. Tas jāpārbauda ir elektroniski. 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. par, pret, pieņemts. 33. ar mutisku grozījumu par, pret, pieņemts. 34. kas par? Arī tas būs jāpārbauda vēlreiz elektroniski. 34. balsojumu. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 5. Balsojums par daļām. Alda grupa to prasīja. Balsojam par pirmo daļu. Kas par? Pret. Pieņemts. Otrā daļa par. Pret. Pieņemts. 38. grozījums. 38. grozījums. Sākam balsot elektroniski. 38. grozījums. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad balsojam par ziņojumu projektu kopumā. Personālais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts 34 par, 1 pret, liels paldies, 35 par. Paldies par korekciju. Paldies referentam, apsveicu. Esmu pārliecināts, ka viņš veiksmīgi Rūpniecības komiteja aizstāvēs mūsu atzinumu. Tagad ir viens balsojums vēl par trialogu iznākumu Savienības muitas kodeksa sarunās. Es Es domāju, ka jums ir zināms, vai referenti vēlas ko teikt? Nē. Visi zina šo situāciju, tāpēc balsojam elektroniski. Sākam balsot par Savienības muitas kodeksu pārstrādāto redakciju. Lūdzu, balsojiet elektroniski, beidzam balsot. Un apstiprināts 34 par, neviens pret, viens atturas, paldies Degrips kundzei, un tas tad plenāra sēdē tagad. Redzu, ka arī komisija šeit ir pārstāvēt, seko līdz lietu attīstībai. Paldies Miroslavam Zeļinskim un viņa komandai par labo sadarbību ar mums. Nezinu, vai kāds no padomas arī šeit, bet, nu, paldies arī viņiem. Eh, paldies jums. Ar to mēs arī beidzam balsot šodien, bet lūdzu, rītdien, desmitos no rīta, atkal eh, būs balsošana par Fox kungu ziņojumu un vēl par dažiem. Tā kā atgādinājums tiem, kas nebija klāt no rīta. Balsojums par atpūtas laivām ir pārcelts gaidot, kā beigsies korepēra sanāksme piekdien. Ejam tālāk uz uzklausīšanu. Sāksim uzklausīšanu. Tātad visi, kas vēlas doties projām, lūdzu dariet to klusām, jo mums ir svarīga uzklausīšana no šī brīža līdz 12.30. Lūdzu klusumu zālē. Es vēlētos īpaši sveikt visus interneta klausītājus. Es aicinu ievērot klusumu zālē. Paldies! Tātad vēlreiz sveicu visus mūsu klausītājus internetā. Mūsu uzklausīšanā nākamām divās, divām stundām mēs tiešām labprāt uzklausīsim visus, kas vēlas izteikties par šo tēmatu. Jūs varat sazināties ar mums eh, mūsu tīmekļa vietnē. Tur ir arī adres, kur sūtīt komentārus. Tā ka referenti arī priecāsies dzirdēt jūsu viedokli. Ejam tad uz priekšu. Es sveicu šeit visus ekspertus, kas mums šeit ir pievienojušies. vēlos pievērst jūsu uzmanību tam, ka visi deputāti un arī um, visi referenti un eksperti tiks apgādāti ar dokumentiem, kur ir izklāstīts, kas tad ir mūsu eksperti, tāpēc es to nelasīšu visiem priekšā. Tā kā tik tiešām mums ir regulāri van eksperti šeit, Van Borenkungs, piemēram, viņš jau vairāk kārt šeit bijis, Raselkungs, protams, prieks jūs redzēt atkal šeit. Pēdējo reizi, man liekas, jūs, man liekas, jūs piedalījāties pie standartam tajās diskusijās. Sveicu arī Spanu kundzi. Viņa nav varējusi ierasties. Jā, es atvainojos. Nu, un eh, komisija Digisanko, Digenterprise pārstāvi no Eiropas komisijas, redzu arī pazīstams sejas, eh, tā tad arī viņi sekos līdzi uzklausīšanai. Tā tad, kā tad nu, mēs rīkosimies? Sākumu uzrunai došu vārdiem Šādemos kundzei kā referentei, pēc tam pietikainens kundzei, Un tad sāksim pirmo uzklausīšanas daļu par patēriņu preču drošumu, un otru daļu es tad iepazīstināšu vēlāk. Tā kā vispirms Šaldemons skundz, lūdzu, pēc tam Pietikainis skundz. Paldies priekšsēdētāji! Es vēlētos sveikt visus mūsu runātājus, kas šeit ieradušies ir. Es domāju par to, ko pateikt šodien, bet mums ir tik īsts laiks atvēlēts, ka es daudz nekomentēšu par visām detaļām un komisijas priekšlikumu, tam vēl būs pietiekams laiks arī vēlāk, tāpēc es painformēšu jūs tikai par to, ka klausīšos ļoti uzmanīgi, centīšos radīt līdzsvaru likumdošanas aktos, līdzsvarojot patērētāju intereses un uzņēmumu intereses, lai nodrošinātu, ka mums ir labi funkcionējuši iekšējais tirgus Būtu labi, ja kāds būtu no ASV varējis piedalīties šeit. Eh, mēs varētu mācīties eh, viens no otra. Diemžēl neviens nevarēja ierasties. Nu, nekas. Eh, centīšos tad vēlāk organizēt diskusijas ar ASV, tad tā, lai jūs būtu informēti. Protams, labprāt skatīšos prezentācijas un arī nepacietību gaidu diskusijas pēc tām. Paldies! Jā, es atvainojos, saka priekšsarētāji, ka eh, tika samazināts eh, apgaismojums jūsu runas laikā. Tas neko nenozīmē. Mēs vienkārši gatavojamies prezentācijām. Paldies par jūsu komentāriem tātad. Protams, ka ir arī jāapsēd Šaldemos kundzi ar viņas ziņojumu eh, par preču drošumu. Mēs jau vienu uzklausīšanu organizējām. Uh, Kā daudz zina, viena no iniciatīvām šajā komitejā ir bijusi strādāt pie tādas attīstības darba pirms komisijas priekšlikumu, un man bija patīkam lasīt komisijas paziņojumā izteikto atzinību Šaldemos kundzei par sagatavošanas darbu. Tas jau, manuprāt, labi parāda to, kas, manuprāt, ir ļoti svarīga prakse, eh, ko vajadzētu pārņemt arī citām komitejām parlamentā eh, jau iepriekš eh, uzņemot nepieciešamos kontaktus, un tas dod rezultātus. Pietikainens kundze, lūdzu, vārds jums, kā referentē ražojuma tirgus uzraudzības ziņojumam. Paldies, taupot laiku, arī es izteikšos ļoti īsi. Sākšu ar atvainošanos, ka man būs jāskiem projām, jo, jo esmu ēnu referente uh, trialogā, un tur šobrīd ļoti interesants un spraigas sarunas iet par ļaunprātīgu tirgus izmantošanas novēršanu. Bet, protams, preču drošums, ražotības uzraudzība ir tikpat svarīgi jautājumi. Tātad šie ir ļoti svarīgi dosjē. Pirmkārt, jau lai nodrošinātu patērētāju drošumu un mūsu spēju nodrošināt iekšējā tirgus darbību bez nevajadzīgiem administratīviem šķēršļiem, bet tāpat laikā ir tas ļoti svarīgi Eiropa 2020 stratēģijai, kā mums industrializēt Eiropu, kā radīt iekļaujošas, iekļaujošu ražošanu Eiropā. Un tas ir saistīts ar to, kāds mums ir regulējums attiecībā uz preču, preču drošumu un kāds ir arī, kāda ir arī mūsu spēja, kāda ir mūsu spēja nodrošināt uzraudzību regulējumam. Vai mēs ne, nejauši, varbūt negribēti, nediskriminējam kādu no pusēm, kas, tos, kas cenšas īstenot labāko praksi, vai tos, kas īpaši necenšas uzlabot savas prakses. Un katrā ziņā es e, klausīšos uzmanīgi un saprotu, ka ir svarīgi arī ASV pusi uzklausīt, tikko būs tāda iespēja. Ir svarīgi koordinēt šādus jautājumus. Ar šiem komentāriem es tad arī noslēgšu savu uzrunu. Es ceru, ka uzklausīšana būs ļoti sekmīga un labprāt e, un ar interesi gaidīšu uz komentārus. Jā, paldies, saka priekšsēdētājs. Paldies jums abām par šo darbu, ko esat paveikuši. Un sāksim tagad ar pirmo daļu līdz pusdivpadsmitiem, runājot par patēriņu preču drošumu un par to, kā uzlabot preču drošumu. Tāpat laikā cenšoties līdzsvarot visu iesaistīto puču, pušu vajadzības produktu izstrādāšanā, ražošanā, laišanā tirgu. Tātad 5 minūtes ir atvēlēts katram runātājam. Mēs rādīsim šeit laika atskaiti, lai jums būtu vieglāk saprotams, kāds ir jūsu progress. Šādamans kundze, eh, mēs centāmies eh, piesaistīt eh, ekspertu no ASV. Diemžēl tas nav izdevies, nu redzēsim, kā tas tālāk attīstīsies. Tātad mums šeit ir eksperti Monika Gojens, Bjork ģenerāla direktore patērētāju tiesību organizāciju. Tā es, ne, es nedomāju, ka mums ir jāiepazīstina detalizēti ar viņas pieredzi. Žants Filips Monvo, kurš ir produktu drošuma un produktu atbildības un garantijas speciālists Emilija Prusē. Eurocommerce, mazumtirgotāja organizācijas um, pārstāve. Un visbeidzot mums ir arī Mums ir arī pārstāvs no mēbēļa ražošanas nozares. Tā paldies jums visiem par ierašanos un sāksim ar Gojēnas kundzi. Jums ir 5 minūtes. Thank you very much. Paldies. Paldies eh, par ilgumu. Labrīt visiem. Eh, Protams, ka patērētāju aizsardzība ir ļoti svarīgs eh, jautājums patērētāju mm, politikā, un eh, tam tiek piešķirta liela nozīme. Man ir tikai 5 minūtes, un es arī saprotu, ka tas ir eh, neiespējami izskaidrot tik sarežģīts jautājums tik īsā laikā. Tomēr jūs saņemsiet arī mūsu nostājas dokumentu, kur mēs sagatavojam kopā ar ANEK. Un tur būs arī iespējams iepazīties ar daudz detalizētāku informāciju. Tad attiecībā Tātad man ir eh, pieci galvenie vēstījumi, kurus vēlos paust, un es vēlos teikt, ka uh, eh, tātad ir, uh, mums ir ļoti uh, dalīts jūtas attiecībā uz šo pakotni, tāpēc, ka ir uzlabojumi, tomēr mums ir arī zināmas bažas, kuras vēlos paust. Pirmkārt, pirmās bažas ir par to, ka pašreizējā produktu aizsardzības likumdošana, tas ir kā drošības tīkls. Eh, tur eh, nav eh, konkrētas, konkrēta tiesība akti, kas būtu piemērojami, un tāpēc ir jāveic kādas darbības, lai aizsargātu patērētājs. Un pašreizējā priekšlikumā mēs esam noteikuši, ka ir um, izmainījies tonis un uh, tas, ka ir horizontāla um, uh, likumdošana, ir drošības tīkls, šis koncepts vairs nav klātsošs. Un ir uh, atbilstība sektora noteikumiem, ar to varētu arī pietikt lai eh, produktu varētu laist legāli tirgu. Un cilvēki uzskata, ka tā nav, jo varbūt tādi elementi, eh, kur eh, sektora likumdošana ir nepietiekama, lai ar to risinātu drošības jautājumus. Un otrās bažas, kāds ir mums. Tātad tas, ka šis piesardzības princips pilnībā pazudis, un tas mums tik tiešām ir trauksmes signāls. Pat ja jūs ņemat vērā to, ka. Uh, Eh, tas ir priekšsaprotami. Mēs tomēr vēlamies, lai tas ir iekļauts tekstā, tāpēc, kas ir ļoti svarīgs eh, um, instruments valsts iestādēm gadījumā, ja pastāv risks vai pastāv kādas aizdomas par to, eh, ka ir nelegāli kaut kas noticis un ir ja kādi pierādījumi, un tādā veidā var rīkoties, lai aizsargātu patērētāju drošību. Un uh, tas, ko mēs atbalstām tekstā, to, ka um, regula ļauj efektīvāk visu īstenot, un šie pasākumi ir saistoši un pastāvīgi. Pastāvošas sēnes ietvaros tas tā nav, un tā ir galvenā šī priekšlikuma iezīme. Mēs ceram, ka tā tiks respektēta visa likumdošanas procesa ietvaros, un mēs arī ļoti atbalstām nosacējumus, kas ir iekļaut regulā attiecībā uz Uh, izsakojamības uh, uzlabošanu produktiem. Jo sevišķi uh, to, ka vārds un adrese ražotājiem un importētājiem tas viss ir jāuzrāda, un mēs arī ļoti atbalstām to, ka ir šis one up, one down noteikums. Tomēr mēs neuzskatām, ka šis te izcelsmes norāde, ka tas ir, ir uzlabojums, drīzāk tas ir um, ļoti mulsinoši patērētājiem. Un visbeidzot, tā ir arī iespēja atbrīvoties no kaut kā tāda, eh, kas tik tiešām eh, var apmūsināt eh, patērētājus. Mūsuprāt, šim CE zīmēju to vajadzētu noņemt no produkta, no pakas, tāpēc, ka tā maldina patērētājs un tā viņus neinformē par produkta drošību. Un pilnīgi noteikti tā ne, neinformē arī par testēšanu. Līdz ar to, mūsuprāt, šī likumdošanas pakotne ir visili iespēja, lai atbrīvotos no šīm lietām. Uh, Tas viss var palikt tehniskajos eh, dokumentos, eh, tomēr tam, eh, to nevajadzētu uzskatīt kā instrumentu, kā informēt patērētājus. Un visbeidzot, tātad, kā jau šāda Mauzes kundze jau minēja, ir ļoti svarīgi ne tikai domāt E, Eiropas Savienības robežās, robežas iekšēnē. Mums vajadzētu skatīties arī uz globālo tirgu. Un šādā ziņā mēs e, ļoti esam satraukšies e, par sarunām, kas rit ar attiecībā uz TTIP, Transatlantisko partnerību. Mūsuprāt, daži no noteikumiem, kuri pastāv produktu drošības jomā, tie varētu uh, tikt apdraudēti, tāpēc, uh, ka arī šīs tirdzniecības sarunas, un tā kā mums nav pieejas, uh, kā pilsoniskās sabiedrības organizācijām šim mandātam, uh, un šobrīd mums arī nav pieejas sarunu tekstam, mēs uh, tik tiešām paļaujamies uz Eiropas parlamentu, uh, ka uh, viņi būs kā uzmanīgs novērētājs, lai patērētāja drošība netiktu apdraudēta ar TIP sarunām. Paldies! Good. Uh, well, thank you very much. Eh, paldies par to, ka minējāt vairāk svarīgas lietas. Droši, ka tas viss atspoguļosies arī jautājumos vēlāk. Vēlējos tikai atgādināt eh, komitejas locekļiem, ka mums ir eh, laiks jautājumiem, tātad, ja jūs tādus vēlaties uzdot. Sakārt, tagad uzklausīsim Flakungu. Es domāju, ka um, gaisma zālē tiks uh, samazināta. Uh, Eh, Manfārta kungs. Es garantēju to, lai uh, produktu, uh, eh, produktu kuri tiek uh, laisti tirgu, tie būtu, tie būtu garantēta drošība. Un es tiešām veicu, palīdzu veikt riska novērtējumu un nodarbojas arī ar produktu atsaukšanas jautājumu. Kā jūs to zināt, tad uh, uzņēmumiem uh, ir jāskatās daudz sarežģītu uh, tiesību aktiem dažādos līmeņos, un mēs vēlamies garantēt to, ka viņi var koncentrēt savus ierobežotos resursus to, kas ir svarīgi. Un, manuprāt, produktu drošība ir viena no galvenajām prioritātēm. Un, eh, tāpēc mums ir nepieciešams juridiskais ietvers, kas būtu pilnīgi skaidrs un pārskatāms, un kas arī sniegtu proporcionāls pienākums. Un es vēlētos koncentrēties uz šiem aspektiem piecās minūtēs, kas ir manā rīcībā šodien. Pirmā lieta eh, šo te, šī te eh, līdera ietvera paskaidrojums. Pašreizējais ietvers, kāds ir mūsu rīcībā ar GPSD un ar citiem nosacījumiem lēmums 765 eh, un 766, tas ir ļoti apmulsinoši eh, pat personāļiem tā kā man. Un eh, komisija ar tās priekšlikumu vienotāju tirgus pārvaldībā ir, ir, ir gājis pareizā virzienā, un tas ir atbalstāmi. Es domāju, uzskatu, ka ir iespējams uzlabot vēl situāciju Jo sevišķi saistībā ar attiecībām uh, starp uh, patērētāju uh, um, aizsardzības regulu un Eiropas Savienības harmonizēto likumdošanu. Un, ja mēs iepazīstamies ar tekstu, var redzēt, ka daži no, no sektoriem ir pilnībā izņemti no CPS, e, piemēram, pārtika un zāles ir tādi sektori, kuri netiek regulēti, un līdz ar to uz tiem pilnībā attiecās CPSR. Un tad ir arī tādi sektori, kuri tiek regulēti un kuri e, nav izņemti no CPSR, un ir sarežģīti tiešām saprast, kas tiks e, tiem piemērots. Un 24. Eh, pantā ir eh, teikts, eh, ka nodaļā par pienākumiem tas neatiecās uz lietām, kas ir saistāts, saistīts ar ehm, veselību, patērētāju veselību savienības likumdošanā. Un ko tas praktiski nozīmē? Tāds jautājums. Vai tas nozīmē, ka šis, ehm, šis izņēmums attiecās tikai uz kosmētikas produktiem un. Ehm, un rotaļlietām, vai tas ir pievērojams uh, kādu likumdošanu attiecībā uz ekvivalenci vai uz kādu citu sektoru, e, kur, kas ir saistīts ar e, cilvēku veselību un, droši, un veselības e, prasībām. Es domāju, attiecībā uz industriju nepieciešams kaut kas daudz skaidrāks. Un mums ir, vai nu ir jā, jāliek, jādara ka CPSR ir vienīgais tiesība maksa, kas nosaka operatoru pienākums. Un tātad tur ir, vai arī mēs cenšamies šos visus nosacījumus iekļaut uh, regulētos nosacījumos harmonizētā likumdošanā. Un tad, ja ir runa par kosmētiku, eh, tad ir jāsās tikai uz kosmētikas tiesību aktiem, nav nekādu citu tiesību aktu, kas varētu tikt piemēroti. Un tas, manuprāt, ir tiešām svarīgi, un par to vajadzētu domāt. Eh, personīgi es uzskatu, ka eh, CPSR vajadzētu uzskatīt kā galveno lietu, kur ir iekļauts šīs prasības. Un es e, e, tiešām e, izņemtu no rotaļlietu un kosmētikas produktu regulas tos nosīmes, kas tagad ir iekļauts CPSR. Un tad attiecībā uz eh, līderu prasību proporcionalitāti, protams, ka mēs varam runāt par daudzām šīm lietām, bet es koncentrēšos uz dažām no šīm lietām. Pirmkārt, eh, risku, eh, uz risku balsīta pieeja, tā bija viena no tēmām. Manuprāt, ir ievērojams nošķīrums starp atbilstību un drošību. GPSD attiecās uz drošību par eh, atbilstību drošības prasībām, bet jaunais CPSR e ievieš eh, jaunu formulējumu, eh, kas nāk no guds pakotnes attiecībā uz atbilstību. Un, manuprāt, tur ir skaidrs nošķīrums. Ir sarežģīti lēmumi operatoriem, un, manuprāt, tomēr tas ir, būtu daudz skaidrāk atgriezties pie GPSD idejas ka runa ir par drošību, nevis par atbilstību. Tās ir, tie ir pilnīgi atšķirīgi koncepti. Un tad attiecībā uz godīgu uh, atbildību uh, sadali uh, piegādes ķēdē. Ja mēs pieņemam šos nosīmes, kādi tie ir, ir nedaudz sarežģīti, tātad um, um, patērēt, tātad izplatītājiem, ja viņi saskaitā produktu, kas varētu būt nedrošs, Eh, es domāju, ka galiem eh, pienākumam vajadzētu būt kontaktēties ar ražotāju, eh, jo sevišķi ar Eiropas Savienības man ražotāju, un tad, tad lūgt viņiem veikt riska novērtējumu, pārbaudīt, vai produkts ir droši vai arī nē. Un, ja izplatītājs tad brīdina iestādes, viņam ir pienākums to darīt, manuprāt, tas radīs lielu sajukumu. Un ražotājiem nebūs iespēja veikt eh, šo tā, eh, riska novērtējumu, eh, kuri produkti tiek, tiek izvērtēti. Un es vēlētos arī paust kādu personīgu komentāru. Es ierosinu, ka būtu iespējams operatoriem brīdināt par nedrošiem produktiem ne noteikti nacionālā līmenī, bet to varētu darīt Eiropas komisijai. Es domāju, ka Eiropas eh, komisijai ir liela pieredze eh, un zināšanas, un, manuprāt, tad, kad mēs eh, tad, tad, risinām globālus izaicinājumus, un kad mums, piemēram, ir kādas lietas ar ķīniešu un brazīļu, amerikāņu iestādēm, es domāju, ka mums, ja mēs izvēlamies vienu dalībvalstu, tam nav jēgas, un komisijai vajadzētu būt tādai iespējai, ka uzņēmumi var brīdināt par produktiem, un ka tas ir viss Eiropas jautājums. Liels paldies! Well, thank you very much for setting out those points. And I... Paldies, ka norādījāt uz šīm lietām par to, ka pieskāties jautājumam. Eh, par šo piesaistības eh, principu. Par to arī vēlāk diskutēsim. Es tikai eh, jau iepriekš kolēģiem teicu, ka ir iespējams iegūt arī šo slaidu kopijas, ja vēlaties. Un tagad Eh, Prusē eh, kundze. Eh, jūsu uh, izpratni par šo jautājumu. Thank you, Chairman. Uh, Paldies, priekšsēdētāj kungs. Vispirms es vēlētos uzsvērt to, ka mēs vēlamies panākt to pašu mērķi, proti padarīt uh, Eiropas tirgu drošu ar drošiem produktiem. Un tādēļ mums ir jāvienkāršo sistēma, kas attiecas uz uh, visiem šiem jautājumiem, lai veicinātu visu iesaistīto pušu līdzatbildību skaidrā un līdzsvarotā veidā. Vēlētos uzspē, uzsvērt vairākus uh, jautājumus. Produkti Eiropas tirgu nāk no ļoti dažādiem piegādātājiem. Gan mazām, gan lielām kompānijām, gan lieliem zīmoliem, kas ir pazīstami. Un ir tādi zīmoli, kuri rada patērētājos zināmas gaidas. Izplatītāja atbildība parādās arī šajā ķēdē. Ai, un uh, ir arī tātad uh, importētāja atbildība. Tāpat mums ir jāņem vērā, ka ir atšķirīgs uh, ietvers, vai tas būtu, vai te būtu pārtiks vai nepārtiks produkti, vai cita veida produkti. Diapozitīvā redzat prasības, kas ir nepieciešams lai izpildītu šos eh, nosacījumus nepārtiks produktiem. Mums jau ir pieredze ar šiem noteikumiem, kā piemēram rotaļlietu drošuma direktīva. Ir ļoti daudz grūtību un izaicinājumu, ar kur, kuriem mēs jau saskaramies šajā jautājumā. Ja mēs, piemēram, uh, Eh, ņemam par piemēru rotaļlietas. Izplatītājiem ir jāpārbauda, vai eh, saskanī, saskaņotība ar vairākiem, eh, vairākām, mm, vairākiem marķējumiem, vai tas ir testēts Eiropā, vai ir atbilstība vairākām prasībām. Taču izplatītājiem gal galā jāpārbauda ārkārtīgi daudz un dažādu marķējumu pirms laist apgrozībā šo produktu. Taču tas dažkārt ir ārkārtīgi sarežģīti un ir grūti pārbaudīt, vai trūkst marķējumi, vai tas ir pareizi. Ja izplatītājiem, izplatītājiem ir jāpārbauda šis marķējums, tad ir nepieciešama tehniska informācija, taču tas var radīt ārkārtīgi daudz problēmu ar um, biznesa partneriem, tostarp uh, konfidencialitātes jautājums un citi jautājumi. Ir tik daudz un dažādas uh, tehniskas informācijas, kas šeit ir nepieciešama. Protams, visu to ņemot vērā, uh, gal galā rodas šaubas par to, cik lielā mērā šī uh, procedūra ir efektīva izplatītājiem. Neapšaubāmi ir zināma atbildība un ir um, joprojām jāsaglabā šie drošuma kritēriji. Eiropas komisija ir uh, skaidri sapratusi to, ka nepieciešams uh, skaidrs un uh, sabalansēts priekšlikums Un mainās šie nosacījumi par tehnisko dokumentāciju. Taču ir skaidri jāidentificē operators, kas um, ir palaidis apgrozībā šo preci, laidis to tirgu. Ir jāpārbauda apakšprodukti, lai izvarītos no dažādiem riskiem. Kas attiecas uz intelektuālā īpašuma tiesībām, būtu jāsaglabā šī tehniskā dokumentācija un jākoordinē šie jautājumi Eiropas līmenī. Mēs pilnībā atbalstām komisijas lēmumus, kas ir saistīti ar šo jautājumu. Arī par to, ka ir labāk uh, jāņem vērā lielākā mērā ziņojumi no dalībvalstīm un dalībniekiem. Uh, ir jāveic ekspertīzes un jāņem vērā iesaistīto pušu bažas. Taču nepieciešama arī lielāka saskaņotība, ir jāveicina uzticamības starp visiem drošuma ķēdes dalībniekiem. Regulējumā ir jāveic grozījumi, kas um, palīdzētu izvairīties un aizpildīt pastāvošos um, tukšumus. Uh, kas pašlaik pastāv. Un runājot par izcelsmi, izcelsme ir skaidri jānorāda, lai tā nebūtu maldinoša. Es neminēju visas mūsu bažas, taču ir skaidrs, ka nepieciešams, e, nepieciešama lielāka proporcionalitāte, samērīgums un konsekvence. Ir jāvienkāršo Eiropas Savienības likumdošana, lai uzlabotu drošumu mehānismu. Paldies! Uh, thank you very much. Jā, paldies! Un visbeidzot Markus Vīzner, Eiropas uh, mēbīražotāju konfederācijas priekšsarētājs. Lūdzu! Mr. Chairman! Paldies, priekšsarētāj kungs! Esmu ļoti pateicīgs par um, uzaicinājumu šeit piedalīties. Mani jūs jau pieteicāt, un um, 1,5 miljonu darbinieku. Tāds ir mūsu darbinieku skaits. Taču es runāju arī, ka lietotājs mūsu ikdienas pienākums ir nodrošināt mēbeļu kvalitāti. Mēs esam atbildīgi par visu uh, ķēdes, uh, visiem ķēdes posmiem un par uh, drošību. Mēs būsim tieši ietekmēti pēc šī priekšlikuma pieņemšanas, un ir skaidrs, ka Eiropas mēbeļu industrija Eiropā ļoti uh, gandarīta par uh, šo priekšlikumu, jo uh, tas ir patisks instruments, lai nodrošinātu iekšējā tirgus funkcionēšanu. Mēs esam ļoti gandarīti par uh, izcelsmes uh, identifikāciju, šie jautājumi mums ir šķiet ļoti būtiski, jo jānodrošina lielāka caurskatāmība patērētājiem. Laika ir mainījušies, patērētāju izturēšanās ir mainījusies, rūpniecības vēlas sniegt patērētājiem vairāk informācijas, lai, tā, lai būtu šis process caurskatāmāks gan par ražošanu, gan arī par visu pārējo. Patērētājiem ir jābūt iespēja izvēlēties, tiem ir jāvar identificēt um, produktu preci. Ne, nekādā gadījumā to nedrīkst slēpt. Patērētājiem ir um, jāzina izcelsme, kur prece ir ražota, ir jāzina, kāda uh, šajā valstī ir sociālā vide un standarti, un tādējādi patērētājiem ir jāsniedz iespēja izvēlēties kāda ir pašreizējā situācija. Aizvien vairāk ražotāju ziņo par to, ka ir spiesti um, noņemt marķējumus un informāciju no mēbelēm, lai nebūtu nekādas identifikācijas patērētāja rīcībā. Ir jāpalielina, uh, protams, uh, preču drošība jāpērn šis drošums, ir um, jāatvieglo tirgus pāraudzības iestāžu darbs šajā sakarā. Taču uh, pašlaik identifikācija nav pietiekama vai arī ir maldinoša. Tādēļ mūsuprāt ir ļoti būtiski risināt šīs problēmas. Ir jāveicina, jāpalielina ražotāja atbildība. Patērētājiem ir jāzina, kas ir visi atbildīgi ekonomiski operatori, kas uh, atbild par šo produktu atbilstību noteikumiem. Visi pasākumi, kas saistīti ar drošumu, kā piemēram pārbaudes, eh, certifikācija, atcelšana, mums jānodrošina tas eh, no mēbeļu ražošanas viedokļa, lai visiem ražotājiem būtu vienlīdzīga atbildība. Tas nav aicinājums uz protekcionismu, tas nav um, aicinājums eh, pirkt eh, tikai Eiropas preces, taču runa šeit ir par līdzvērtīgu konkurenci, jo visiem ražotājiem jābūt vienlīdz atbildīgiem. Pretējā gadījumā mēs nevaram panākt eh, produktu preču drošumu. Un visbeidzot, grozījuma identifikācijas un izcelsmes noteikumos nāks par labu Eiropas rūpniecībai. jo stipra rūpniecība, ražošana ir uh, ekonomiskās stabilitātes pamats, un uh, šie grozījumi varētu veicināt mūsu ra uh, ražošanas konkurētspēju. Tātad es šeit uh, pārstāvot uh, mēbeļu uh, ražotājus varu teikt, ka tas var sniegt labums gan ražotājiem, gan patērētājiem. Paldies! Jā, paldies jums visiem! par to, ka ieskicējāt šos interesantos un noteikti svarīgos jautājumus. Tagad aicināšu deputātus izteikties. Viņus to var uzdot dažādiem mūsu ekspertiem. Tātad uzklausīšu vairākus jautājumus un tad eh, došu jums katram iespēju, kad minūti izteikties, lai atbildētu. Šaldemons kundze, tāpēc arī Baltazārī kungs ir šeit. Arī viņš vēlas izteikties. Viņš ir ēna referents. Kreutzmann kungs tur šeit nav, Rūls kungs ir, Foks kungs ir šeit. Šaldemons kungs, lūdzu. Thank you very much. Uh, Jā, paldies uh, par iespēju prezentēt šo ideju un Jums visiem bija 5 eh, minūtes, lai prezentētu sa savu domu, bet es noteikti ar jums sazināšos. Te man jautājumi, Monika. Jūs sacījāt, cik svarīgi ir piesardzības princips un tā iekļaušana likumdošanā. Ja mums būtu piesardzības princips un, piemēram, definīcija par to, kas ir nopietns risks, vai tādējā tik atrisināts jūsu bažas, man Fordkungs, ļoti interesantas par skatījums par šo uz risku balstītu pieeju, bet atbilstība un drošība, vai, drošums, vai var tos abus vienlīdzīgi iekļaut likumdošanā? Kāds ir jūsu viedoklis? Eurokomers pārstāvēja. Nē, esmu pārliecināta, ka sapratu jūs vai jūs runājat par to, ka tiešām ir jāmazina jaunās likumdošanas prasības izplatītājiem, jo ja tā ir, tad es nepiekrītu. Jautājums ir par to, ka ir nepieciešams precizēt, ko īsti nozīmē pārbaudīt ražotā informāciju. Nu, tad mēs par to varam runāt. Bet mēs pilnīgi skaidri attiecībā uz NLF, un es iepriekšējā sasaukumā pie tā strādāju, arī lēmumā 768 Mēs tieši vēlējāmies noteikt vienāds noteikums visiem ekonomikas operatoriem. Tā kā, ja nav iespējams konstatēt ražotāju, tad tas kļūst svarīgi. Un, ja tad, e, atbildīgs ir importētājs tādā gadījumā, un ja tas nav atrodams importētājs, tad atbildīgais ir izplatītājs. Un par mēbeļu ražošanu. Tas tiešām bija interesanti. Jūs tiešām pareizi jūs saprat, ka jums nav nekāda ierosinājuma pārmaiņām. Uh, vai tas ir kaut kas tāds, kam piekristu arī Business Europe organizācija, bet nu katrā ziņā interesanti, paldies jums par to. Baltasāri kungs, vai jūs vēlaties kaut ko sacīt? Sī, sí, grazie, prezidente. paldies, priekšsēdētāji. Es um, augsti vērtēju ekspertu uzstāšanos un vēlētos uzdot vienu jautājumu. Komisija Tātad ir um, nākus klajā un jautājumus uzdodu visiem runātājiem. Komisija tātad ir um, prezentējusi priekšlikumu, kas ļautu ieviest vienu vienīgu pāraudzības uh, struktūru produktiem, kas tātad iekļautu patēriņa preces, kā arī preces, kas nav patēriņa preces. Šis ir nošķirums, kas nav īpaši skaidrs un kas varētu um, maldināt. Tātad jautājums būtu šāds. Vai mēs tiešām varam nošķirt šāda, šādā veidā patēriņa preces un tās preces, kas nav patēriņa preces? Un tad kā? Tad veikt šo nošķīrumu, lai tas būtu skaidri veikts. Turklāt um, šī direktīva attiecas uz uh, vairākiem produktiem, vairākam precēm, kas ir uh, harmonizētas Eiropas līmenī, taču neizslēdz uh, tos, tās preces, kas uz to neatiecas. Vai tam ir kāda jēga? Protams, ir arī preces, kas ir iekļautas citos uh, Eiropas Savienības uh, harmonizēšanas tiesību aktos. Es vēlētos zināt, kāds būtu jūsu viedoklis uh, par šiem nošķīrumiem un ko jūs domājat par šiem aspektiem. Paldies! Sorry. <laughs> ich möchte mich anschließen. Rails kundze, jā, es vēlētos pievienotos Baltazārī un Šaldemos kundze jautājumiem un precizēt mazliet Tātad komisija arī par patēriņu precēm ir nostāja. Aldus, nu, man interesē jurista viedoklis, vai tiešām viņš komisijas pieeja uzskata, ka tā ir atzīst par pareizi, ja varbūt saredz potenciāls problēmas ar to. Tas bija pirmais jautājums. Otrais jautājums attiecas uz uh, secinājumiem un izņēmumiem konkrēti. Īpaši tik pieminēts tas, ka izņēmumi nav precīzi definēti, līdz ar to rodas neskaidrības. Es tāpēc no jums precīzāks gribētu priekšlikums, kas mums būtu šajā sakarā. Trešais jautājums. Pie, pieeja, kas balsās uz risku. Tas principā attiecās uz visu paketu, bet problēma ir saistīta ar to, ka šāda pieeja īsti nekur nav definēta Pat risks kā tāds nekur nav definēts, līdz ar to jautājums, un šeit es varu pievienot Šaldemos skundzei, drošuma problēma un uz riska balstīt pieeja, vai to var apvienot kaut kā? Jā, jā tad nu, ir nepieciešama definīcija. Kāda ir jūsu priekšlikuma? Un tāpat es vēlētos uzsvērt, eh, kā piekrīt Šaldemos skundzei, uh, ka mēs nevaram izņemt nevienu no piegādes ķēdes. Atbildībā ir jābūt, protams, arī ražotājiem, bet, protams, arī importētājiem un mazumtirgotājiem, izplatītājiem. Tā ka savādāk tas nav iespējams. Paldies! Paldies, Foks kungs, tālāk. Paldies, priekšsarētāji, divi jautājumi. Vispirms par Izcelsmes norādes, septītais pāns. Vai eksperti varētu izteikt savu viedokli par potenciālo ietekmi uzņēmē darbībā, ko atstās šis pāns? Ja es pareizi sapratu, tad komisijas ietekmes novērtējumā netika vērtēt finansiālā ietekme šim punktam. Un kāds jau tās izmaksas uh, seks visdrīzāk uh, patērētājs? Nu, kāds ir jūsu kā eksperta viedoklis? Uh, Otrakārt, 15. pāns un izsekojamības sistēma. Kā es to saprotu, tad eh, tas tiks noteikts ar deleģētajiem aktiem, tātad kur, uz kurām produktu grupām tiks attiecināts. Vai tas jūs apmierina? Jo man ir bažas, ka mēs izdosim likumdošanu un tad komisija sāks pēc savas patikas rīkoties Nu, kāds ir jūsu viedoklis un cik lielā mērā mums būtu nepieciešams sabiedriskās uzklausīšanas uh, komisija? Nu, viņa mēdz dažkārt, kad saņem mūsu pilnvars, iet un darīt kaut ko citu izdarīt. Viņa saka vienu, bet beigās dara otru. Kāds ir eksperta viedoklis par to? Jā, paldies! tieši domāju un gaidīju, kad tad izskanēs ideja par deleģētajiem aktiem šī diskusijā. Salvīnīkums. Grazie, prezidente. Ma... Paldies, priekšsēdētāj kungs. Es vētos reiz pavisam reizēm saprast, vai izcelsmes indikācija ir eh, nepieciešama vai nē? Vai tas eh, sastāv kādas papildu izmaksas, vai tās ir eh, nepieciešamas vai nē? Ir ražotāji, kas eh, saka, ka dažkārt šie sindikācijas varētu maldināt patērētājus. Protams, ka ir jāpiemēro drošuma, drošības normas, taču es vairs eh, neko nesaprotu. Šī eh, marķēšana Indijā, Japānā, ASV un citur parasti jau tā marķēšana saistīta ar vietējo ražošanu. Es esmu tiešām apjucis. Un tad pēc tam uh, ja, mm, rodas jautājums, kad ir aizvien vairāk eiroskeptiķu. Nu, ja Eiropa četru pēdējo gadu laikā nav varējusi saviem patērētājiem sniegt pārliecību un drošību, ņemot vairāk, ka šie patērētāji eh, veids dažādu veidu pirkumus. Vai mēs strādājam Eiropas patērētāju labā un Eiropas ražotāju labā, vai mēs strādājam to labā, kas delokalizē mūsu rūpnīcas Bangladešā, Pakistānā, eksploatē cilvēkus un saka, nu mēs pārāk daudz eh, informācijas etiķetēs neiekļausim, jo tas būtu pārāk daudz un tas būtu pārāk sarežģīti patērētājiem. Nu, ja mūsu līdzpilsoņi nesaprot, ko tieši viņi ēd, ko viņi pēr, ko viņi lieto, ko, un kādas drēbes velk un kurpes, un no kurienes šis audums un uh, um, vispārējais nāk, nu tad, ja patērētājs to nesaprot, tad Eiropas Savienība nav nekādas jēgas. Jā, paldies. Um, Koferātī kungs vēl ir pieteicies, Notovs kundze, varbūt vēl kāds vēlas izteikties, lai es zinu, cik ilgi atvēlēt laiku. Koferātī kungs, pēc tam Roitovs kundze, un tad došu vārdu ekspertiem. Es komisiju atsevišķi neatzīmēju, bet Ando kundze, manuprāt, jūs laikam esat vadītāji, kas šeit pārstāv no nu, Digi Sanko puses. Digi Enterprise pārstāv un Bischofs Emerdings ir no Digi Sanko šeit no Eiropas komisijas. Nu, skaidrs, kas ir kas. Nezinu, vai jums būs iespēja izteikties eh, šobrīd, nu, varbūt vēlāk. Šobrīd vārds Koferātī kungam. Uh, Grācija, prezidente. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Man ir jautājums runātājai. Uzskatu, ka lielāka drošība patērētājiem rodas tieši ņemot vērā visu to informāciju, kas ir tā cilvēka rīcībā, kas vēlas iegādāties kādu preci vai pakalpojumu viss, viss tā informācija, kas uh, pastāst par to, kāds ir produkts vai prece un, un no kurienes tas ir nācis, tie visi ir elementi, kas veicina patērētāju iespēju izvēlēties, ko tieši viņš pirks. Un, protams, arī palielina drošību. Šī informācija un šī zināšanas, protams, ir saistītas arī ar citu lietu. Ja es zinu, ka tāda vai tāda prece vai apģērba, eh, apģērbs eh, man nav pieņemams ētisku vai morālu iemeslu dēļ, tad es atsakos to iegādāties. Un tātad šī produkta izsekojamība būtu pamat instruments, kas varētu patērētājiem sniegt visu nepieciešamo informāciju, uz kur balstoties viņš varētu pieņemt lēmumu. Tad viņam rīcība būtu šāda informācija, ko arī varētu izmantot, izdarot izvēli un iepērkoties. Mēs šobrīd saskaramies ar īstām traģēdijām, drāmām kā Bangladešā, kur bija tūkstošiem bojāgājušo, un tik ļoti ātri tas viss aizmirstas. Tas nebija tāds atsevišķs gadījums, bet ir vesela rūpniecības ķēde, kas um, iet ļoti tālu. Un mēs aizvien vairāk un vairāk orientējamies uz uh, zemu izmaksu ražošanu, taču tas ir aizvien lielāks uh, risks cilvēku fiziskajai veselībai un pat uh, dzīvībai. Un tas ir piemērs, kurus minu, jo arī šajā gadījumā morālu iemeslu dēļ mēs varētu atteikties no tādu vai citādu preču lietošanas vai vismaz pirkšanas, ja mēs zinām, kādos apstākļos šī prece ir saražota. Un tas nāk par labu ne tikai patērētiem, bet arī ražotājiem, jo mēs dažkārt saskaramies ar tādiem gadījumiem, kad ir ārkārtīgi nelojāla, negodīga konkurence. Un ir acīm redzami eh, pārkāpumi, kas eh, nostāda negodīgās, eh, kas nostāda nelabvēlīgākā situācijā citus tirgus dalībniekus. Tātad es vēlētos izprast šos jautājumus. Manuprāt, izsekojamība ir fundamentāls instruments patērētājiem. Es vēlu zināt, no kurienes nāk produkts, prece, ko lietoju. Kādēļ būtu jāatsaka šī iespēja un kādēļ ir jautājumi, kas rodas šajā sakarā. Ja galvenais jautājums ir uh, uzņēmumu uh, zaudējumi, tad uh, tas ir tieši otrādi, jo viņam tas nāk tikai pa labu. Paldies, Roitovs kundze, tālāk. Jā, paldies. Esmu referente trialogā. Runājam par astoņu direktīvu paketi kas skar produktu laišanu tirgū. Tā kā principā tā ir pakets īstenošana. Mēs esam pieņēmuši skaidrus kritērijus par tirgus uzraudzību, tomēr trialogu laikā esam pakāpušies malā, varētu tā teikt, un lēmuši, ka šos jautājumus risinās horizontālā direktīva par produktu drošumu. Man ir zināmas bažas, ka drošuma līmenis varētu būt zemāks. Ir preces, piemēram, uz kurām neatieksies šī jaunā vispārējā produktu drošuma regula, piemēram, runa ir par medicīnas precēm un citām. Tomēr, manuprāt, būtu labi, ja mēs varētu mainīt sabiedrības informētību šajā jomā, un ja būtu virkne kritēriju, kas būtu piemērojami ikvienam produktam. Tādi, piemēram, varētu būt arī uh, konkrētāka likumdošana, jau speciāli zālēm, piemēram, bet jābūt vispārējiem principiem, piemēram, izsekojamība vai citām, citiem pienākumiem, kas attiecinām izplatītājiem, importētājiem, kas, manuprāt, būtu piemērojami visā Eiropā visām precēm. Līdzīga situācija ir ASV šobrīd, piemēram. Ja vēlaties eksportēt preces uz ASV, ir skaidri noteikumi, kas jums ir jāpieņem. Un situācija ar regulu būtu, ar regulējumu būtu Eiropas Savienībā, manuprāt, organizējama līdzīgā veidā. Man tad ir jautājums, vai jums šķiet, ka vienmēr ir nepieciešams eh, šādi horizontāli regulēt ar daudziem izņēmumiem? Good. Well, Jā, paldies par jautājumiem. Liela daļa jau no jautātāja ieska, ieskicēja arī nākamo tematu, tirgus uzraudzību un par cēju marķējumu. Kāda ir jūsu idejas, vai vajadzētu to paplašināt eh, šo pielietojumu vai nē? Jo dažkārt eh, patērētāji bieži nesaprot, kas, kas tas ir par marķējumu, ko tas nozīmē. Un labprāt uzklausītu jūsu viedokli. Un tad eh, ķersimies pie mūsu ekspertiem. Iesim tagad pretējā secībā. Tā būtu interesantāk. Vaisner kungs, pēc tam Prusē kungs, Monfor kungs un Gojens kundze noslēgumā nu, varbūt pāris minūtes katram. Es zinu, ka uz daudz ko jāatbild, bet, nu, varbūt tā mēs varētu organizēt šo darbu. Vaisner kungs, lūdzu, jūs vispirms. Jā, paldies priekšsarētājs. Pārēšu uz savu dzimto valodu, uz vācu valodu, ja drīkst. Es vēlētos atbildēt uz Šaldemos kundzes jautājumu, vai tad tiešām mēbļu ražotāju nozarei nav nekāda ierosinājuma. Uh, grozījumiem. Protams, ka mums ir šādas idejas. Tas sākas jau ar otrreizējiem produktiem, lietotiem produktiem. Tad ir vesela virkni ierosinājumu attiecībā uz izmaiņām definīcijās, Bet mēs nenākam šeit ar eh, garu sarakstu, ar sīkiem grozījumiem. Tas varbūt saistīts arī ar to, ka es pavisam nesen saņēmu šo, uh, uzņē, šo uzaicinājumu ierasties, tāpēc piecās minūtēs es centos koncentrēties uz pamatprincipiem. Un mēbeļražotāja nozara ar visiem produktu atbildības gadījumiem, kas ir bijuši, protams, ka ir ļoti ieinteresēti šajā, šajā priekšlikumā uh, Un pamatā šis priekšlikums atbilst eh, arī mūsu prasībām un vajadzībām. Ko es vēlējos uzsvērt, ka nevarētu būt atbildības atšķirības, ne, eh, nevarētu būt divu kategoriju uzņēmumu, kur būtu viena kategorija uzņēmumu, kas ir atbildīgi par, par kaut ko kā ražotāji, kas jau gadiem ilgi Eh, testē savus ražojumus, certifikātus iegūst, nepārtraukti īsteno kvalitātes vadības sistēmu savos uzņēmumos, lai nodrošinātu garantijas un šo drošību līmeni, un ka pas, var būt arī citi uzņēmumi, importētāji, tādas mazas aģentūriņas, kas ku, importē produkts, kas ir nezin kur saražoti, kur e, nav vispār skaidrs, iegādājoties e, krēslu un nokrītot no tā, vai viņam pēc tam ir kaut kādas tiesības vai nē. Un tad ir milzīgas izmaksu atšķirības, vai mums kā uzņēmumam, kuram ir sava testēšana, e, sava kvalitātes sistēma um, un ar, ar savām iz, izmaksām un uh, kur, kur teiksim, ir certifikāti no visdažādākajām trešajām pusēm, e, lai nodrošinātu to, ka mēs esam izdarījuši visu ne, nepieciešamo, lai nodrošinātu produktu drošumu. Protams, ka mums ir līdz ar to savi ierosinājumi, bet tie varbūt neskartos pamat principu šajā priekšlikumā. Un mēs, e, protams, e, no konfederācijas puses sūtīsim šos priekšlikumus. Vēl viena lieta. E, izcelsmes mārķējums. Es īsti ne, nesaprotu šo saistību starp šo marķējumu un, un izmaksām. Es vēl šorīt no rīta pala, speciāli paskauts, ja tas ražots Malaizijā, to importē Meksikas uzņēmums un e, izplata Vācijas uzņēmums, un tad man kā patērētājiem ir tiesības lemt, vai man tas ir pieņemams, ja tomēr es uzskatu, ka risks ir par augsts. Un ja, šobrīd no Bangladešas varbūt tekstilu izstrādājumu es teiktu, ka, nu, kā patērētājs es neesmu pārliecināts. Un par to tieši ir jautājums Tāpēc savā ziņā tas tāds e, drosmīgs priekšlikums, bet es uzskatu, ka mums nav iespējas izvairīties no šādas pieejas, no informācijas sniegšanas, e, no atbildības uzņemšanās visā, e, visā ķēdē, no ražotāja līdz izplatītājiem. Paldies! Paldies par sekundzi! Paldies! Es runāšu savā dzimtajā valodā franciski. Vispirms atvainojos par to, ka nebija pietiekami skaidra. Nekādā gadījumā ražošanas nozare neprasa mazāku atbildību. Mēs pilnībā piekrītam jūs teiktajiem. Ražotājiem, izplatītājiem ir jābūt atbildīgiem par to. Jūs minētie kriteriji ir būtiski. Mēs, ņemot vērā mūsu pieredzi, esam saskārušies ar ļoti dažādām atšķirīgām interpretācijām dalību valstu vidū. IMCO komitejas eh, iekšēnē bija būtiski par to runāt, mūsuprāt, un eh, uzsvērt to, ka nosacījumiem un saistībām, kāda mums jāievēro, būtu jābūt skaidrākiem, lai viss būtu harmonizēts, saskaņots, lai katrs uh, produkts, katra prece atbilstu visiem šiem principiem. Tāpat ir būtiski paturēt prātā, ka izplatītājs nevar uh, būt atbildīgs par visu informāciju, jo ir vairāki uh, dati, kas ir konfidenciāli, kas saistīti ar testēšanu citiem jautājumiem. Izplatītāji nevar būt par to atbildīgi mums nevar būt, mūsu rīcībā nevar būt šāda informācija. Tādēļ runa par šo godīgo konkurenci. Jo mēs nevaram turēt uh, konkurenta uh, rīcība esošu produktu mm, informāciju. Ir jābūt samērīgai atbildībai, un katram ir jāuzņemas uh, šī atbildība pēc vienošanās. Tāpat eh, nevajadzētu reducēt eh, šo atbildību par eh, drošību Eiropas līmenī. Pagājušajā nedēļā mēs bijām diskusijā par, analīzi, par riska analīzi. Ja mēs pēkšņi, kā ražotāji, sāktu riska analīzi visiem um, visām precēm, kas ir Eiropas tirgu, šī riska analīze tiek darīta visos ķēdes posmos un tiek noteikti visi uh, riski, kādi varētu parādīties, uh, tiek izstrādāti scenāriji. Tas ir ļoti smags darbs. Taču mēs esam sapratuši, ka ir šādas uh, jaunas saistības, kas ir jāievēro, lai būtu šis drošums. Runājot par izcelsmi, tas ir ļoti liels un smags jautājums. Mēs um, šeit nerunājam par um, um, patērētājiem sniegto informāciju par izcelsmi, bet par, pako, par drošumu pakotni. Jautājums ir, ir par to, vai te ir uh, izsekojamība vai drošums. Un kā tas ir ar to saistīts? Tas būs uh, noteikts tarifikācijas um, noteikumos. Vienam tašam produktam vienu to pašu preci jūs varat uh, ražot vienā un tašu, tajā pašā rūpnīcā, taču varbūt atšķirīga izcelsme, jo ir uh, tāda vai citāda uh, neliela intervencija veikta, tātad tas tiek transformēts, pārveidot šis produkts un automātiski mainās šī izcelsme. Uh, jautājums nav par to, vai mums ir vai nav jāinformē patērētājs. Tas ir pilnīgi cits jautājums. Par šo drošību šeit, um, uh, protams, ir izsekojamība. Delģēti akti. Jā, Eiropas komisija tiek uzskatīts, ka tas ir uh, jāveic uh, vispirms jau konsultēties ar profesionāļiem, Tādēļ mēs arī līdzdarbojamies OMSF. Jā, priekšsarētājs pārtrauc runātāju, man jāatvainojas, bet mums ir ļoti maz laiku, laiks, došu vārdu nākamajam ekspertam, lūdzu. Jā, šeit ir uzdot daudz labu jautājumu par atbilstību un drošumu, jo tas vairāk kārtī iezīmējās. Es jau pieminēju, tie ir principā divi atšķirīgi elementi. Viens nāk no um, preču pakets, Un komisija CPSR uh, eh, ietvaros to ļoti pārdomāti aprakstīja. Tātad, ja eh, nav atbilstības, tad potenciāli iespējams drošuma problēmas un tad ir jāpapēta. Es nesaku, ka tas nav iespējams, es vienkārši brīdinu, ka jūs sākat sarežģīt lietas. Un darot to, tad visdrīzāk eh, cilvēki var apjukt, un pieņemt lēmumu, ka varētu būt drošuma problēmas vietā, kur tās nav. Nu, labāk ir viens konkrēts mērīšanas veids, bet nu, tās mans personīgais viedoklis, nekā varbūt eh, daudz atšķirīgi varianti. Par piesardzības principu. Es uzskatu, ka diez vai uh, Eh, palīdzēs eh, papildus atsaucas tiešā veidā tekstā. Piesardzības princips eh, jau pastarpināti ir izmantots uzņēmumiem veicamajās riska izvērtēšanās. Ja jūs saskaraties ar produktu, kur ir kāds drošības problēmas, tā tad ir tiek pieminēts krēsls, no kur nokrīt. Un ja ir gūta trauma, tad jānoskaidro, kāpēc tas notika. Un tad ir jāveic savādāks izvērtējums, protams, arī par to, cik liela ir iespējamība, ka kaut kas tāds notiks. Un šeit arī nāk tas piesardzības princips. Un ja kaut kas notiek ar šādu krēslu, nopirkto vai automašīnu vai ko, tad jū, viņi būs pārliecināti, ka jūs esat atrisinājuši šo problēmu tikai tad, kad jūs varēsiet pierādīt, ka jūs esat izņēmuši no tirgus, piemēram, visas šādas preces, kas kuru var atkārtot šāds gadījums. Tāds būs piesardzības princips. Bet e, papildus atsauc uz to tikai pavērs durvis sliktai interpretācijai, manuprāt, vēl viena lieta par patērētāju precēm un citām precēm. Rūpnieciskie produkti tos e, aptvērs tirgus uzraudzības paketi. Tas, manuprāt, jau ir lielisks solis pareizajā virzienā. Patērētāju preces patēriņa preces. Nu, varbūt varētu dalīt harmonizēts un neharmonizēts produkts. Man nezinu, manuprāt, visiem šādiem patēriņu precēm vajadzētu vienādas prasības, tāpēc es arī atbalstu vienkāršošanu likumdošanā. Tā kā laika vairāk nav, es ar to arī beigšu savu uzstāšanos. Jā, paldies. Mums Monika Jēns beigās. Jā, paldies. Pavisam skaidri teikšu par izcelsmes marķējumu. Es nepiekrītu Vīzner kungam Vairāk informācijas patērētājiem nozīmē lielāku caurskatāmību, bet tikai tad, ja sniegtā informācija ir noderīga. Izcelsmes marķējums šobrīd patērētājiem nedod šādu priekšstatu, tas tikai mulsina patērētāju. Tas nav pārdomāts regulējums, tas radīs papildus izmaksas nozarei un nedos ieguvumu patērētājiem. Uh, nepārtiks preču jomā. Es saprotu, ka deputāts vēlas zināt, no kurienes ūdens ir, ko viņš dzer, jo arī mēs atbalstam pārtiks preču izcelsmes marķējumu, bet nepārtiks precēm. Tas, kādā veidā preces tiek ražots, e, kā sastāvdaļas, e, sastāvdaļa ražošana un piegāde notiek globālā līmenī, tas ir praktiski neiespējams tādu noderīgu izcelsmes marķējumu nodrošināt. Un ja jūs to iekļaujat tekstā, ka jābūt arī uh, iestādēm, kas kontrolē to, un šobrīd jau pārtiks drošumu jomā jau ir šādas pienākums, nu, no, uh, eh, jūs uzliksiet papildus slogu valsts iestādēm. Uh, Piesardzības principam ir, manuprāt, jābūt tekstā, jo tāds bija arī iepriekšējā tekstā. Un fakts, ka jūs izņemat to no teksta, tad eh, to var interpretēt, ka tas vairs nav piemērojams. Līdz ar to tas ir eh, liels risks patērētāju tiesību aizsardzībai. Jo piesardzības princips ir kā instruments uzņēmumiem, bet arī valsts iestādēm, lai tās varētu rīkoties, pat ja pēc statistikas ir zems negadījuma līgums. Jo nav jau tā, ka ja nav statistikas, tad nav arī problēmas. Varbūt ir viens negadījums, bet e, vesela virkne izrietošu sēku. Tā kā mēs tiešām uzskatām, ka šim piesardzības principam ir jābūt iekļautam tekstam, lai būtu kā pamats, uz kuru tad e, valsts iestādes var e, balstīt savu tiesību aizsardzību. Good, well, Lielas paldies jums visiem! Paldies jums, eksperti un komitejas locekļi. Es domāju, ka mēs esam eh, pieskāršies eh, vairumam no jūsu eh, komentāriem. Ja mums būs laiks, jūs varēsiet arī vēlāk izteikties diskusiju laikā, un es ceru, ka arī nākamreiz varēsiet mums pievienoties. Bet tagad mēs ķersimies pie otrās sesijas, kas ir tirgus pāraudzība. Es aicinu mūsu referenti Pietkānēns kundzi Eh, kurai būs arī paralēli jādarbojas ekonomikas eh, lietu komitējām. Es eh, lūdzu viņu uh, uzsākt uh, jautājumu uzdošanu pēc kāda laika. Tomēr tagad uzklausīsim mūsu speciālistus, un es vēlētos uh, iepazīstināt ar viņiem uh, pavisam īsi, un pēc tam katram būs 5 minūtes laika runāšanas. No sākuma Sīvens Rasels, kurš uh, regulāri uh, piedalās mūsu sanāk, sanāksmēks. Viņš ir ANE uh, ģenerāls sekretārs, sekretārs. tā ir patērētāja grupa kura koordinē e, aktivitātes attiecībā uz standartizāciju. Un viņš arī e, regulāri piedalās mūsu komitejas sanāksmēs. E, Van Bīrenes kungs, tad tirgus pāraudzītājs. Tad viņš vada komandu, kurš strādā ar nepārtikas produktiem Nīderlandē. Viņš ir bijis mūsu komitejas sanāksmēs arī iepriekš, laipni lūdzam. Uh, un tad Vandar uh, eh, Brah, kurš ir, kungs, eh, kurš ir um, eh, Filips eksperts, kurš arī uh, iepriekš ir piedalījies mūsu komitejas diskusijās. Tad uh, Aleksandrs Šlējers, uh, kurš uh, vada darba grupu uh, attiecībā uz jaunu pieeju uh, uh, tirgus pāraudzībā un kurš strādā uh, inženieru asociācijā. Un mēs uh, arī uh, ceram, eh, ka izdosies panākt vienošanos eh, par eh, pakotni, un arī Andrija Voits, kurš ir Eiropas enerģētikas partnerības un vidas partnerības vadītājs, arī viņam būs kas arī sakāms attiecībā uz marķēšanu un produktu pāraudzību. Katram no jums ir dots 5 minūtes laika. No sākuma Stīvens Rasels, lūdzu. Jums ir slaidi, un uh, jūsu rīcībā vajadzētu būt arī uh, slaidu kopijām. Paldies, priekšlēkums, labrīt visiem! Eiropas eh, patērētāji gaida, ka produkti būs eh, droši, un uh, tad ir svarīgi, lai ir konkurence. Tomēr tas, ka pietrūkst efektīva tirgus pāraudzība un uh, īstenošana, uh, tas nozīmē, ka šīs arī tiek piepildītas, un šī iemesla dēļ 2009. gada aprīlī tika publicēts aicinājums institūcijām izveidot visas Eiropas paneli e, pāraudzībai. Un drīz mēs novērtēsim e, to, e, kā šis projekts ir realizēts. Un šodien es vairāk koncentrēšos uz ģenerāliem, uz vispārīgiem komentāriem. Daudzi eh, patērēji uzskata, ka tirgus, eh, patēr, eh, tirgus parādzība viņus aizsargās no, no nedroša produktu pirkšanas. Tas var nozīmēt dažādas lietas dažādās valstīs, un šīs atšķirības ir ļoti svarīgas, tāpēc, ka tirgus parādzība ir atsevišķu dalībvalstu pāraudzībā. Un saistās arī uz kopīgiem standartiem. Un uh, tirgus pāraudzības efektivitāte vienotajā tirgu līdz ar to uh, atkaras, eh, atkarīgas, ir atkarīga no uh, arī uh, tā, kas tiek darīts pašā vajākajā dalībvalstī. Un uh, vienotais uh, tirgus jau eksistē 20 gadus, uh, tomēr šis te jautājums par paraudzību netika risināts līdz 2008. gadam. Tomēr ir izveidots jauns ietvers, kurā ir noteikti tas prasības dalībvalstīm eh, tad, eh, um, izņemt nedrošus eh, produktus no tirgus. Tomēr tas ne visādas valstīs darbojas. Un arī attiecībā uz resursiem nacionālā uh, līmenī ir problēmas. Tur ir tādi jautājumi kā um, tad, um, veselība un izglītības jautājumi. Šie jautājumi ir svarīgi uh, vēlēšanu aspektā, nevis tirgus pāraudzība. Uh, Un e, šī komitejas e, pētījums e, liecina par to, ka ne visas dalībvalstis ir gatavas veltīt šim jautājumam nepieciešamos resursus par spīti pieņemtajā regulē. Un ja mums ir nepieciešams kāds piemērs tam, ar kādām problēmām saskaras tirgus parādzības biroji, piemēram, var minēt šķiltāvu jautājumu. Tas ir plaši pazīstams piemērs institūcijās. Un balsoties uz komisijas informāciju, uh, Eh, katru uh, gadu uh, Eiropā uh, ir 40 nāvis, 14 nāvis gadiem, kurus izraisa uh, šķiltavas, šķiltavu nu nepareiz uh, lietojums. 2010. gada um, februārī tika nu, konstatēts, ka 60% no visām šiltām neatbilst atbilstošiem standartiem, tomēr šis tirgus joprojām nav sakārtots. Un tad attiecībā uz tirgus pāraudzības regulu. Tā cenšas risināt uh, eh, robus, eh, kas, uh, kuras ir uh, atstājusi regulas 765, bet vai tiek darīts pietiekami daudz? Kaut kādā ziņā e, tiek darīts pārāk daudz, un ir pierādījumi e, tam, e, ka ir pieejami resursi tirgus pārādzības iestādēm, un tomēr ar tiem nav iespēja, iespējams garantēt, ka tirgus ir brīvs no nedrošiem produktiem, kā piemēram neatbilstošām šiltavām. Tomēr mēs vēlamies paplašināt aktivitāšu loku ne tikai attiecībā uz darbinieku aizsardzību, bet arī uz vidas aizsardzību. Un tas viss ir ļoti saprotami. Tomēr no kurienes nāks finansējums, tas ir jautājums, un kādā veidā tas notiks. Uh, un Aneka uh, uzskata, ka ir jābūt arī sodiem, lai sistēma būtu efektīva. Un attiecībā uz to, ko teica Monika, uh, mēs mums sarūktina tas, ka šis piesardzības princips netiek atspoguļots MSR, un šis piesardzības princips ir patērētāja aizsardzības pamats Eiropā. Un komisārs uzskata, ka tas ir Eh, pašsaprotams, eh, tomēr, manuprāt, ir nepieciešama lielāka garantija. Ir eh, nepieciešama atsauce šo principu MSR un CP, CPSR. Un uh, arī šis marķējums ir jāizteno uzskatām arī, ka MSR dara pavisam nedaudz, lai uzlabotu uh, interneta pārdošanas pāraudzību, un um, š, šiem te eh, birojiem vajadzētu um, jebkurā gadījumā darboties. Un, um, ehm, pēc, mm, ir skaidrs arī, ka Eiropai ir nepieciešama visatveroša datu bāze, lai atbalstītu šo, te, šo te tiesību aktus par produktu drošumu. Uh, un uh, dalībvalsts ir tarkušās, cik tas maksās. Uh, neskatieties uz izmaksām, uh, skatieties uz to kā uz investīcijām drošumā, kas uh, daudz reizes atgūs uh, savu, uh, uh, savas izmaksas, uh, jo paaugstināsies produktu drošums. Uh, mēs ticam, ka šādu datubāzi varētu uh, izma izmantot ar 7,5 uh, uh, uh, miljoniem uh, Eiropas uh, Savienībā. Un uh, mēs arī uzskatām, uh, ka Eiro Eiro Eiropas. Uh, Tātad ekonomisko sociālo lietu komiteja atbalstīs šādu lēmumu, un Eiropai ir vajadzētu vislabākos tiesību aktus, vislabākos eh, tehniskos standārtus, tomēr bez īstenošanas tas viss būs neliederīgi, un kā patērētājiem mums nevajadzētu to pieņemt. Paldies! Paldies, Stīven! Par jūsu ļoti konkrētajiem novērojumiem pie dažiem no tiem vēl vēlāk atgriezīsimies. Eh, ko tirgus parādzības iestādes eh, domā par šo drūmo analīzi no ANEK puses attiecībā uz nākotni un ko viņas iesāk šai sakarā? Man eh, Birenkungs, lūdzu, jums ir dots vārds. Lies paldies, prezidē kungs. Vēlētos runāt par jauno pakotni no mūsu organizācijas perspektīvas, kas notiks pēc tam, kad Eh, šī pakotne tiks eh, īstenota. Pirmkārt, es eh, vēlos izteikt komplementus komisijai gan Digi Sanko, gan Digi Enterprise par viņu drosmi izstrādāt jaunu vienotu regulu no, no divām, kuras jau pastāvēja. Viņiem tas ir ļoti labi izdevies. Tik tiešām komplementi komisijai. Tika runāts par vairākiem aspektiem. Es vēlos izsvērt četrus Tātad jaunajā pakotnē ir eh, robeža kontrole, akreditācija, eh, gadskārtējie dalību valstu plāni. Šie jautājumi ir ļoti svarīgi. Un mums, eh, kā tirgus pāraudzības iestādēm, tas sniedz daudz jaunas iespējas, un es minēšu tikai trīs vai četras. Ļoti svarīga ir obligātas Eiropas Savienības nepārtīgas produktu databāzes ieviešana. ICSMS. Tādā veidā mēs varam efektīvi darboties. Es skatos Vācijas un uh, apvienotās karalises virzienā, ko viņi būs izdarījuši. Vai viņiem būs izdevies pārbaudīt uh, produktus, un vai tas būs veiksmīgi. Un, ja tas tiek darīts, tad man kā iestādēji tas nebūs vēlreiz jādara. Mēs varam viens no otra mācīties. Un uh, tāpēc uh, ir svarīgi, lai būtu šāda datubāze. Un uh, tad Eh, šādas eh, atsauces eh, ieviešana var būt ļoti noderīga dažādām iestādēm, jo šobrīd ir daudzas tirgus pārēdzības iestādes, kas ir, tad, tad izmanto informāciju no nepārtiks produktu laboratorijām. Un iznāca arī diskusijas par rezultātiem. Un šāda atsauce varētu palīdzēt kādu strīdu gadījumā. Un trešais elements, uz kurus vēlos koncentrēties, attiecībā uz tātad, tātad sodiem par neatbilstību. Šis aspekts, manuprāt, ir ļoti svarīgs. Ja mēs skatāmies uz tirgus pāraudzības rezultātiem saistībā ar produktiem, 70% produktu ir neatbilstoši, un tas uh, padarītu manu uh, iestādi daudz aktīvāku, ja es varētu uh, lūgt samaksāt sodus. Un pēdējais temats, uz kuru vēlētos koncentrēties, ir divu grupu izveidošana - IMP uh, eh, tirgus pāraudzība un Eiropas uh, tirgus pāraudzības fórums EMSEF. Uh, šīs uh, grupas var uh, sniegt dalībvalstīm iespēju diskutēt par eh, gaskārtējiem plāniem, par tirgus pāraudzības stratēģiju un vienotām eh, darbībām. Šobrīd eh, šī tirgus pāraudzības stratēģija tiek diskutēta tikai JPSD ietvaros, kur mēs atrādājamies pie kāda projekta. Un tādā veidā mums tiek sniegt iespēja sastrādāties Uh, lai uh, nonāktu pie galamērķa ar harmonizētiem produktiem. Es vēlējos jums sniegt vienu piemēru par uh, to, kā viss šobrīd darbojas. Vakar uh, bijām uh, tātad, uh, sanāksmē uh, par uh, marķēšanu. Malta sanāksmē vakardien. Tātad, uh, Eh, enerģijas eh, eh, marķēšana. Tātad tikai septiņas dalībvalstis ir aktīvas, varbūt piecas. Nepastāv sadarbība dalībvalstu starpā. Nav arī diskusijas par, par autoritātes principu. Kas, ko darīs? Vai mēs pārādīsim vācu vai, un franču produktus, vai tikai koncentrējamies uz holandiešu produktiem? Nav tas nemaz šī datubāze netiek izmantota šajā grupā. Un ar to nav iespējams mācīties vienam no otra. Un viena vai divas dalībvalstis Uh, tikai, uh, tikai vienai vai divām dalībvalstīm ir uh, neatkarīgas laboratorijas, kur var uh, pārbaudīt uh, produktus. Uh, protams, ka šie testi ir, ir uh, ļoti dārgi. Uh, es uh, to darīju pats uh, savā uh, uh, laboratorijā. Man bija nebijušiem daudz tūkstoši eiro, lai pārbaudītu pavisam nelielu uh, produktu skaitu. Un šajā uh, grupā uh, tad, tad netiek runāts par efektīvu robežu kontroli. Un kādas, eh, kāda uzlabojuma ir veikta šajā grupā? Kādas uzlabojumus ir iespējams uh, veikt tātad eh, um, saistībā ar jauno pakotni, ko uh, komisija Eh, var veikt, tad komisija var veikt eh, šīs pārbaudas, eh, un šis pants ar pārbaudēm ir jāuzlabo, jo šobrīd tas ir pārāk neskaidrs. Un es vēlētos, lai šīs obligātās pārbaudas būtu, tāpēc, ka tās visu saskaņo arī ar pārbaudēm, kas ir domātas nepārtikas produktiem. Tomēr šobrīd īsti nav skaidrs, kurus produktus vajadzētu kontrolēt, kur vajadzētu risināties inspekcijām un kurš par to maksās un eh, kopīgo eh, eh, rīcību organizāciju. To vajadzētu attiecināt arī uz harmonizētajiem produktiem. Tad ICMS izmantojums. Arī tas ir viens no svarīgākajiem punktiem, par ko vajadzētu parūpēties dalībvalstīm. Pēdējā lieta. Eh, iestādēm vajadzētu, būt, eh, izman, vajadzētu izmantot radošu pieeju sankciju izmantojumā. Un tas, ko es mācījos no apvienotās eh, karalistes, ka bez tā, ka tiek noteikts sots par neatbilstošu produktu ražošanu, šim importētājam ir jāmaksā arī par kaitējumu vidē. Un šīs izmaksas ir augstas. Paldies, tas arī viss. Paldies! par šiem praktiskajiem ierosinājumiem. Es domāju, ka es arī um, rēģēšu uz uh, šīm lietām. Mums būs par to debatas. Tagad uh, savukārt uzklausīsim uh, preču ražotājus. Kāds ir viņu viedoklis? Un tagad Vanda Bāra kungam tiek dos vārds. Paldies. Paldies organizētājiem par um, aicinājumu šeit uzstāties. Vispirms es, es vēlētos teikt, ka Uzņēmumiem patīk um, šīs pakotnes mērķi. Tas uh, veicina uzticību precēm un veicina to, ka tiek um, ievērotas uh, patērētāju gaidas. Runājot par uh, šo juridisko ietvaru un um, drošumu, kā arī par tirgus pāraudzības veicināšanu, tas ir ļoti svarīgi. Vienkāršošana var nākt tikai par labu un tā veicinās izaugsmi, jo būs eh, lielāka atbilstība un būs eh, vieglāk piedalīties tirgu dažādiem ražotājiem. Taču var arī rasties risks, ka rastos neatbilstība šādā gadījumā. Tādēļ mēs vēlētos uh, parlamentu aicināt uh, saglabāt pamatmērķi šai vienkāršošanai un nekādā gadījumā nepieņemt tādus grozījumus, kas sarežģītu visu vairāk, jo ļoti viegli sarežģīt um, visu, kas nevienmēr būtu labākais risinājums. Es vēlētos uzsvērt dažus galvenos uh, jautājumus. Vispirms par aptvērumu. Mēs esam gandarīti to, ka um, šī pāraudzība nodrošinās visu nosacījumu ievērošanu, ne tikai drošumu. Taču ir būtiski nošķirt drošuma riskus no citiem neatbilstības eh, jautājumiem. Tāpat ir būtiski um, um, nošķirt dažādas pakāpes šai neatbilstībai drošumam. Tāpat arī jārunā par dokumentāciju un uh, kad parādās šīs citas kategorijas neatbilstībai. Pašreizējās riska izvērtēšanas uh, prakses, eh, diemžēl, nav pārāk eh, saskaņotas, jo dalībvalstis eh, par vienu un to pašu jautājumu uzskata dažādas lietas, kā piemēram prece, kas tiek uzskatīta par drošu Grieķijā, par tādu netiek uzskatīta Nīderlandē un tā tālāk. Tā tad ir uh, atšķirīgs iedoklis par vienu to pašu jautājumu, tas nav labi iekšējiem tirgum, nav labi ražotājiem, nav labi patērētājiem. Laimīgā kārtā šis priekšlikums to labos. Atbildīgajām institūcijām būs jāsaskaņo eh, šīs prasības un būs jāharmonizē standarti, un tas mums ārkārtīgi patīk. Kas attiecas uz um, sadarbību, kas, kā tas ir piedāvāts eh, šeit vairākās vietās, uh, Eiropas Savienības izvērtējumi varētu palīdzēt panākt šo konsekvenci un saskaņotamību. Tāpat arī iesaistīto pušu līdzdalība formā uh, var nākt tikai par labu atbilstīgu lēmumu pieņemšanai. Ir apsveicami, ka atbildīgām institūcijām ir iespējas rīkoties gadījumā, ja preci neatbilst um, prasībām. Taču tas var uh, būt uh, pārāk, uh, esošos gadījumos tas var pārāk uh, lielas pilnvaras sniegt. Protams, ka ir pozitīvi, ka ir iespēja rīkoties risku gadījumos, taču pilnīgi noteikti nepieciešams pamatot, kādēļ atbildīgās iestādes tā rīkojas. Tiem ir jābūt samērīgiem pasākumiem un sankcijām. Tāpat ir um, labāk eh, jāvar tātad pamatot un kontrolēt eh, gan tirgus pāraudzības, gan muitas uh, iestāžu atzinumi. Ir nepieciešams uh, neatkarīgs izvērtējums. Diemžēl tirgus pāraudzībai trūkst adekvātu resursu. Ir nepieciešams, uh, nepieciešama efektīvāka un lielāka organizācija iestādēm ir um, jābūt šim pilnvarām rīkoties atbilstīgi arī no finansiālā viedokļa. Ir jābūt skaidrībai, kā tieši tas darbosies. Un jābūt skaidrībai, kā kā tas viss būs saistīts ar šo finansiālo aspektu un finansiālo peļņu. Tātad um, pasākumiem jābūt samērīgiem un preventīviem. Un lai būtu nodrošināta uh, šī, šī, nodrošināt šis drošums visos uh, līmeņos. Mēs atbalstām arī šo efektivitātes aspektu, kā arī jautājumu, kas saistīts ar atcelčiem un laboratorijām, taču mēs uzskatām, ka tas eh, viss ir jākontrolē pietiekoši rūpīgi. Tāpat arī runājot par šo neatbilstības jautājumu, iestādēm būtu jāizvairās no uh, preču aizturēšanas uz robežas um, bez pamatot iemesla. Par trešo pušu certifikāciju un atbilstību Mēs noraidām šos, pierādi, šos piedāvājumus, jo problēma ir tā, ka ja mēs palielinām šo slogu, tad tas gulsies uz ražotāju pleciem un produkts būs mazāk konkurētspējīgs. Un tas nebūtu nenozīmēs uz to, ka tas būs drošāks. Un visbeidzot par īstenošanas eh, pilnvarām, tas būtu atbilstoši informācijas sniegšanas eh, jautājumos, kā arī citos būtiskos jautājumos ir būtiski eh, sazināties un konsultēties ar interesētajām pusēm, un tas būtu jāmin skaidri un gaiši tekstā. Paldies par jūsu komentāriem. Tagad Šneferis kundzei teiktos vērts. Paldies, priekšsēkungs. kungs. Paldies, ka mūs uzaicinājāt uz šo sanāksmi. Es eh, pārstāvu eh, inženieru tehnikas eh, industriju un uz daudziem no mūsu produktiem attiecās harmonizācijas tiesība akti, un līdz ar to es pārstāvēšu mūsu industrijas viedokli par šo jautājumu. Un šī iemesla dēļ tirgus pāraudzība mums ir ārkārtīgi svarīga. Ne tikai raugoties no produktu drošuma viedokļa, bet arī tas ir ļoti svarīgi saistībā ar atbilstošajiem produktiem. Mēs arī piemērojam vidas prasības produktiem. Um, tas ir svarīgi, garantējot konkurētspēju Eiropas industrijā, un tāpēc tirgus pāraudzība kļūst aizvien svarīgāka. Un eh, tāpēc mēs arī atbalstām visas iniciatīvas eh, padarīt uh, to daudz efektīvāku, un līdz ar to mēs arī uh, atbalstām uh, šīs jaunās pakotnes mērķi. Mēs eh, jau dzirdējām, eh, ka jūs vēlaties eh, zināt, kāds ir mūsu bāžas. Es runāšu par dažām no mūsu pozīcijas dokumentiem. Visvarīgākās bažas ir ideja par atbilstību un risku. Šis te priekšlikums par regulu, mūsuprāt, tajā nav iekļauta ideja par atbilstības pārbaudi produktiem dot priekšroku riska uh, novēršanai, mēs uh, nezinām, uh, kā, mūsuprāt, uh, uh, iestādēm un ražotājiem vajadzētu. Ne, tad nevajadzētu to darīt vīno, tieši ražotājiem ir jāveic šī atbilstības uh, procedūra, un pēc tam tirgus pāraudzības iesādē ir jānolēmj, uh, vai tas ir darīts pareizi vai arī nē. Un uh, tad, jā, ir kāds problēmas. Uh, tad uh, tirgus uh, pāraudzības iestādēji vajadzētu veikt uh, riska novērtējumu attiecībā uz šo neatbilstības gadījumu. Un mēs arī vēlētos uh, aicināt uh, samazināt uh, administratīvo nastu visiem tirgus operatoriem. Es arī vēlētos atbalstīt savu kolēģi no uh, Europe Your Commerce. Mums ir dažas pašības, prasības, kuras sasniedzas pār NLF jautājumiem. Uh, Ir eh, viegli lūgt eh, vairāk informāciju un marķējumu, tomēr ir jāapzinās, eh, ka aiz katra no šīm prasībām pastāv vesels process uzņēmumam, un to nebūtu nav viegli uzlikt šo te marķējumu uz produkta. Tas ir sarežģīti. Attiecībā uz izcelsmes marķējumu mēs pret to iebilstam, mēs nesaprotam, ko uh, tirgus parādzības iestādē vajadzētu uh, diskutēt ar uh, eh, ražotņu vadītājiem Bangladešā vai Ķīnā. Viņiem ir kontaktpersona, kura ir atbildīga par šo ekonomisko operāto, operatoru, tas arī importētās. Un līdz ar to šis jaunais uh, likumdošanas ietvers tikai uh, īstenots. Un mēs arī uh, nesaprotam. Tātad, jā, uh, tātad uh, patērētāji, kā patērētāji nepērk Ķīnas produktu, ja eh, tur rasīs, kas ražots Eiropā. Mēs neredzam, kāda ir pievienotā vērtība šai informācijai, un ir jāapzinās arī tas, ka ir ļoti sarežģīti aprēķināt eh, šādu izcelsmes eh, norādi. Ļoti kompleksiem produktiem mēs runājam par veselu uh, produktu kopumu, tad, tad, piemēram, par veizmazgājumu mašīnu, kas ir ļoti sarežģīts uh, produkts ar daudzām sastāvdaļām. Un vēl viens jautājums ir Eh, prasība pēc certifikācijas. Mēs saprotam, ka eh, tas ir liels kārdinājums, tomēr eh, certifikācija kā pirmsē tirgus instruments un, un tirgus pāraudzība ir tātad pēclaišanas tirgu instruments un certifikācija nevar aizstāt tirgus pāraudzību. Tāpēc, ka certifikāti un marķējumi tos var viegli viltot. un tas nerada eh, īpašas problēmas. Mēs arī atbalstām Eiropas eh, tirgus pāraudzības eh, instrumentu. Mūsuprāt, tas paaugstinās um, mūsu ideju īstenošanu, to ideju, kuras ir 7, 6, 8 regulāta, tad, piemēram, sadarbības ar tirgus pāraudzības iestādēm un ar muitu. Un, protams, ka mēs arī vēlētos piedalīties eh, šī fóruma darbā, jo sevišķi attiecībā uz eh, valīniju izstrādi un līdzīgām lietām. Tas ir izrādījies eh, ļoti veiksmīgi, ka ir šādas dažādas darba grupas, kuras strādā pie dažādām direktīvām. Un, protams, aicinājums pēc finansējuma. Finansējums ir ļoti svarīgs, tas ir ārkārtīgi svarīgs. Un tad, tad mums jau ir šī ideja par sodiem, mēs par to uh, vienojāmies, un es vēlētos arī eh, pieminēt sankcijas. Eh, sankcijām ir jābūt. Tām ir jābūt proporcionālām. Tomēr tās nevar būt atkarīgas uh, no uzņēmuma iz, izmēra. Nav iespējams, uh, tātad, uh, ka uh, biznesa modelis ir atkarīgs uh, no šīs uh, neatbilstības. Uh, uzņēmumi ir atkarīgi no. Uh, apgrozījumu. Tam vajadzētu būt atkarīgam drīzāk no pārkāpuma nopietnības. Eh, tas ir galvenais, ko es vēlējos teikt. Paldies! Well, Paldies par to, ka skaidri eh, norādījāt uz eh, šiem jautājumiem, kas ir tiešām svarīgi. Un mūsu pēdējais eksperts - 5 minūtes - Andrejā Boikts, lūdzu. Paldies, priekšsēdē, kungs, paldies, ka mūs uzaicinājāt uz šo pasākumu. Es eh, jūs iepazīstināšu ar um, tātad, eh, dzēšēšanas un sildīšanas eh, iekārtu pasauli, kas ir ļoti specifisks sektors, bet um, arī tam uh, ir ietekme uz mūsu uh, ikdienas dzīvi. Un, tātad, e, mēs pārstāvam e, dažādu e, siltīšanas un atdzesēšanas iekārtu ražotājus. Un es vēlos skaidri norādīt, iespējams, tas nav skaidrs, saprotams, ir skaidrs, ka tātad, siltīšanas un atdzesēšanas iekārtām ir milzīga loma mūsu ikdienas dzīvē. Un Eh, to ietekmē ļoti spēcīgi dažādi tiesību akti, un es šeit uh, uzsvēršu uh, ekodizainu un energo marķējumu un vides uh, tiesību aktus, un es arī pieskaršos tātad jautājumiem, kas tis, tika skatīt arī Maltas sanāksmē. Vakardien es arī dzirdēju komentārus, kurus pauda tirgus pāraudzības iestāde, un tie nebūtu nebija ierošinoši. Un es vēlētos tikai visiem atgādināt, ka uh, Jebkurā gadījumā tas ir tāds eh, jautājums, eh, kas ir visiem zināms, eh, bet tas tomēr ir ļoti svarīgs. Un ir skaidrs, ka energoefektivitāte ir ļoti svarīga, lai mēs panāktu savus enerģētikas mērķus Eiropā. Mums ir daudzas dažādas likumdošanas daļas, lai mēs panāktu energoefektivitāti. Tomēr, ja šie tiesība akti tiks piemērot atbilstoši izsanoti, tad tas būs um, neliederīgi. Tas attiecās gan uz ekodizainu, gan uz energomarķējumu. Tas attiecās arī uz uh, ēku um, direktīvu, tiesībā uz siltināšanu tā tālāk. Mēs lielā mērā varam piekrist, un es varu arī uh, uzsvērt to, ka uh, tirgusē uh, parādzība ir ārkārtīgi svarīga. Ir uh, ļoti svarīgi uh, panākt uh, Eiropas uh, enerģētikas mērķus un arī attiecībā uz to, ko teica daudz citu no maniem kolēģiem, ir jāgarantē uh, godīgi spēles, uh, vienādi uh, um, spēles nosīme uh, Eiropas industrijā, un tas ir ļoti uh, svarīgi. Tomēr man arī jāsaka, ka ir bijuši zināmi uzlabojumi, ir nepieciešami uh, jauni uzlabojumi. Un vakardienas sanāksmes eh, laikā um, tad eh, Maltā bija klātesošas 17 17 valstis, kuras arī eh, sniedza eh, diezgan eh, labu pārskatu par to, kā viņi strādā pie tirgus parādzības jautājumiem. Un ir skaidrs, ka viņiem ir liels problēmas, lai apusēji atzīti dat, datus, kādus viņi iegūst no citām valstīm. Uh, Un eh, pastāv arī eh, tehnisko zināšanu eh, trūkums, un par to viņas nevar vainot, tāpēc, ka viņiem nāk saskarties ar dažādiem produktiem. Un tas nav tas pats, ka es, nu, piemēram, tad, tad, tad, tad, mm, vai es pārbaudu kādu spulcīti vai kādu daudz sarežģītāku iekārtu. Šai ziņā ir nepieciešami jauni uzlabojumi, un tas arī attiecās uz akreditētajām pārbaužu laboratorijām. Protams, ka ir šādas laboratorijas, tomēr Eh, tas, eh, kā eh, šie testi tiek veikti, tas nav harmonizēti un tā tālāk. Un šajā ziņā ir vēl daudz, kas jāizdara. Un uh, vēl ir svarīgi attiecībā uz tirgus parādzības iestādēm ir uh, Intelligent Energy Europe projekti, kas jau ir tikuši realizēti. Un viena uh, projekta ietvaros eh, tika eh, pētīta eh, mājas leduskapju energoefektivitāte un 70% gadījumu energo marķējums pēc testiem neatbilda tam, ko bija paziņojis ražotājs. Un, ja energo marķējums minēja, ka tur šis ir A klases produkts, tad beigās izrādījās, ka šis e A ir nepamatots. Uh, Un e, tas nav tāpēc, e, ka e, ražotāji būtu, tad, ka viņiem būtu kādi slikti nodomi, vienkārši ļoti bieži pietrūkst datu un izpratnes. Un šobrīd ir vēl viens projekts, kurš risinās, un es aicinu visus tajā piedalīties, to sauc e-compliant Un tā ir eh, vienota eh, dalībvalstu iniciatīva. Viņi eh, cenšas kopējiem spēkiem uzlabot tirgus pāraudzību sasībā ar ekodizaina prasībām. Ekodizaina prasības ir tās prasības, kuras nosaka minimālos energoefektivitātes prasības produktiem, dažādiem tehnoloģijām. Un tur tiek pētīts, eh, kā var eh, garantēt, eh, ka, ja, piemēram, produkts ir C kategorijā un, ja, tad, tad ražotājs ir tad, paziņojis, ka tas ir C gadījums, ka tas tiešām tā arī ir, kā tirgus parādzības iestādes to var konstatēt. Ir tikai viens veids, kā to var konstatēt, veikt pārbaudas un no kurienes nāks nauda, lai šos produktus pārbaudītu. Vai, tad, tad, kurā tā tas notiks un tā tālāk ir jāveic liels darbs, jebkurā gadījumā. Un kopumā mēs tiešām atbalstām šo jauno priekšlikumu par tirgus pāraudzību, tāpēc, eh, ka tas eh, raida pareizo signālus, eh, tas raida pareizo signālus attiecībā uz tirgus pāraudzību plašā nozīmē. Tomēr tur eh, nav pietiekami skaidri noteikts, eh, ka eh, tur nav iesaistīta tikai drošība, bet arī vīdes tiesību akti, jo sevišķi energoefektivitātes tiesību akti. Un līdz ar to mēs aicinām likumdošanas veidotājiem to skaidri visur norādīt visos tiesību aktos, ka tad ir jānorāda gan uz energoefektivitāti, gan uz vides tiesību aktiem. Mēs arī aicinām atzīt to, cik svarīga ir tehniskā ekspertīze un tad tehniskā zināšanas un prasmes. Eh, šiem tā iestādēm ir nepieciešams tehniskais atbalsts, un eh, industrija ir eh, jāmudina, viņiem ir jādod iespēja sniegt šādas tehniskās prasmes un zināšanas, un viņiem ir tādā veidā jāpiedalās arī Eiropas tirgus pārdzības formā, kas, manuprāt, ir ļoti laba iniciatīva. Un visbeidzot, mēs arī aicinām lēmumu pieņēmējus sniegt ietveru, lai uzlabotu sadarbību starp tirgus pārdzības iestādēm, balsoties uz iepriekšējo pieredzi, un tādā veidā mēs arī atzīstam ideju par akreditētām eh, pārvaldes laboratorijām un par šo te um, eh, IC SMS datubāzi. Jāpatur prātā, eh, ka, diemžēl, šī, šo datubāzi visu vēl joprojām neizmanto. Tātad apmācība, finansējums un, un zināšanas ir nepieciešams tas, lai sasniegtu šos mērķus. Paldies! Well, again, thank you uh, very much for a very clear... Jā, paldies par ļoti skaidru prezentāciju un par ieteikumu ieskatīties arī vidas aspektos. Stevens Rasels bija diezgan skeptiski, man liekas, noskaņots darbības jomas paplašināšanai, bet tas tieši svarīgi, ka mums ir atšķirīgi viedokļi šeit. Lai mūsu eksperti varētu atbildēt, es aicināšu kolēģis uzdot ļoti lakoniskus jautājumus. Sākšu ar ēnu referentiem. Pietekainens kundze, Šaldemos kundze, Rūlas kundze, Foks kungs vairs šeit nav. Kusavs kungu vēlos sveiko iepriekš neprezentēju. Viņš ir starptautiskās tirzniecības komitejas referents par šo priekšlikumu. Mums tiešām prieks, ka jūs varējāt pievienoties mums. Labprāt, uzklausīsim arī jūs. Stailers kundze un Roitovs kundze. Vēl kāds vēlas izteikt? Nu, praktiski tie jau bija viss, kas šobrīd ir klāt no deputātiem. Varbūt jūs ļoti īsi varētu tomēr izteikties. Tā tad, la, lai 20 pāri 12 varētu dot ekspertiem vārdu. Pietikainens kundze. Jā, nu tas ir izaicinājums tagad man uh, izteikties īsi par šo tematu, bet nu mēģināšu. Vispirms paldies par ļoti lieliskam prezentācijām Es tiešām centīšos ļoti skaidri izteikt savus, savu viedokli un savus jautājumus. Manuprāt, regulas būtība ir tiešām saistīta ar labāku īstenošanu un tās kontroli. Mums trūkst procedūras, pārbaudas sistēmas un resursi. Komisijas priekšlikums ir ļoti labs solis pareizajā virzienā, bet ir vesela virknē uh, jautājumu, kurus vēlētos precizēt un lūgt jūs komentārus. Pirmkārt, man ir diezgan daudz informācijas eh, ar piemēriem par neatbilstošiem produktiem, kas nonāk mūsu tirgu. Komentārs, piemēram, ir bija par to, ka certifikācijas sistēma īsti nestrādā šodien. Tā nav pietiekami efektīva, un ta, uz to nevar pietiekami paļauties. Ko mums darīt, ko mēs varam darīt? Vai jūs redzat kādas citas iespējas, kā mēs varētu palielināt kopīgās eh, darbības dalību valstīs, balsoties uz šādu risku pieeju? Es atzinīgi vērtēju to ideju, ka mums varētu būt iekļaut arī atsauc uz likumdošanu vidzjomā. Es esmu nobažījusies ne tikai par patērētājiem, uh, bet uh, arī par ražotājiem, kas nodrošina atbilstību un, un tomēr par, par nedaudz labāku cenu. Bet ja mūsu tirgus uzraudzības sistēma uh, nestrādā kā vajag, tad tas ir kā pļauka viņiem par to, ka viņi ir papildus strādājuši. Protams, problēmas pastāv arī padomē šajā jautājumā, bet kā noteikt šo virzienu, kā attīstīt šo sistēmu tādā veidā, lai īstenošanas kontrola būtu pietiekami labāka, un tas viss būtu vienkāršāk, tas tāds plašs jautājums. Jautājums ir arī par to, vai vajadzētu izstrādāt savu sankciju un revīziju sistēmu certifikātu vietā, mums tad varētu būt, piemēram, uh, pašu uzraudzības sistēmas, savu kvalitātes sistēmu, kur uzņēmumiem tā vai tā jau būtu. Un tad tās tiktu pārbaudītas. Pārbaudas veiktu akreditētas laboratorijas. Nu, un tad būtu ārējais revīzijas, kā tas jau ir dažās nozarēs, kas izlases kārtībā pārbaudītu produktus, pārbaudītu procesus iekšējās pašražotāju uzraudzības sistēmas. Vai šāds virziens attīstībai varētu būt izmaksu ziņā efektīvāks, vai tas varētu novest pie labākas kvalitātes, un vai tas varētu ļaut administratīviem uh, resursiem tikt labāk uh, iesaistītiem tieši riska jomās. Un par to es vēlētos dzirdēt jūsu komentārus. Jā, paldies! Šaldemons kundze. Paldies. Patikānijas kundze izteica ļoti interesantu domu, un mēs varētu to arī tālāk attīstīt. Man ir vairāk jautājums pirms Business Europe, un varbūt arī pārējiem. Business Europe. Jūs teicāt, ka ja prece ir atbilstoša, tad būtu muļķīgi, ja atbildīgās iestādes to noņemt no tirgus, ja tas uh, ar iemeslu, ka tas būtu nedroši un tā tālāk. Vai jūs varētu lūdzu attīstīt cīkāk šo domu? Jo, ja produkts ir atbilstoši, taču ir nedroši, tad tas ir jāizņem no tirgus. Varbūt es nepareizi jūs sapratu, bet uh, attīstiet lūdzu sīkāk šo domu. Otkārt par uh, sodiem. Varētu teikt tā, ka sodu sistēma, tirgus paraudzības sistēmā varētu būt uh, dārga uzņēmumiem un varētu pat teikt arī patērētājiem, taču šobrīd nodokļu maksātājiem tas arī ir diezgan dārgi. Varbūt tas būtu labāk, šī, šī soda sistēma būtu izdevīgāka. Vismaz uh, mēs maksātu par to, uh, ko mēs reāli vēlamies. Patērētājs redzētu tieši šo rezultātu. Sodi jau nav lai iekasētu naudu, ir jānodrošina tas, eh, lai eh, tas eh, atgrieztos tur, kur tā, šī nauda būtu nonāk tur, kur tā ir nepieciešama, proti tirkus pāraudzībai. Tad rodas šis jautājums par nodokļu maksātājiem un to naudu. Un, un jautājums par iesaistīto pušu formu. Kāds ir jūsu viedoklis par šo formu? Un visbeidzot, Šeit eh, rodas tā kā pretruna. Eiropas eh, mēbeļu organizācija ir par izcelsmes valsts norādīšanu, taču biznesa jūra ir pret. Vai es varētu dokumentēt sīkāk, ka mēbeļu ražotājs saka, ka uh, vienu, taču kāds tad būtu biznesa jūra viedoklis? Paldies. Um, Jā, paldies, Rūlis Konzlod. Es vēlētos vispirms pieminēt vienu jautājumu, kur neviens no jums nepieminēja. Es esmu runājis ar daudziem ekonomiskiem operatoriem un dzirdējusi kritiku šo sadalījumu, ka ICSMS sistēma no vienas puses ir un no otras puses ir RAPEX sistēma. Un vajadzētu tomēr koncentrēties uz vienu sistēmu. Es labprāt uzklausītu jūsu viedokli par to. Un es sadzirdēju pretrunu starp to, ko Paik teica par C marķējumu un tirgus uzraudzības tematu. Es pārprasītu vēlreiz jums, eh, cik lielu lomu jūs piešķirat C marķējumam un vai tiešām eh, pietiek paļauties uz tehnisko dokumentāciju. Es esmu pats skeptisks noskaņot. Trešais jautājums. Darbības jomas paplašināšana. Ja es saprotu, ka visi baidās, ka ja šo darbības jomu paplašina pārāk daudz un resursi ir ierobežoti, tad visu nevarēs nosakt tā vai tā. No nu, vienas puses jums ir taisnība, tam it kā loģiski nav izdot direktīvu, neparūpējoties par to īstenošanu. It īpaši enerģetikas jomā mums ir daudz šādu piemēru kur nav pietiekams īstenošanas. Es labprāt pārprasītu, vai jūs uzskatāt, vai šādā veidā netiek arī maldināti patērētāji, izdodot uh, direktīvas un nekontrolējot to izpildi. Tad par finansējumu jautājumu. Es saprotu jūsu skepsi attiecībā uz trešo pušu certifikāciju. Lai gan tur man Petikainens kundzes eh, ierosinājums likās interesants. Ņemot vērā trūkstošu resursu situāciju, vai mēs nevarētu uh, citā veidā nodrošināt tā, ka ir vairāk pārbaužu. Komisija pie ietekmes novērtējuma uzklausīšanas eh, pieminēja, ka mazāk pa 1% tiek kontrolēts eh, no precēm. Kā, kā tad nodrošināt, lai tirgus uzraudzība pietiekam labi funkcionētu? Un tad pie riska novērtēšanas tie produkti, kas pierādāmā veidā rada problēmas, varbūt tos vajadzētu uh, uh, cītīgāk pārbaudīt, vai arī, kā Petikēnas kundze ierosināja, kvalitātes vadības sistēmas. Varbūt, ja jau uzņēmumos ir šīs kvalitātes vadības sistēmas, tad tās vajadzētu varbūt kontrolēt. Tas varbūt varētu arī līdzsvarotāk uh, palīdzēt uh, kontrolēt uh, situāciju un ekonomikas operatori varētu piedalīties arī izmaksu sekšanas ziņā savās interesēs, tas principā notiktu. Protams, ievērojot eh, godīgas konkurences principus un tad ekonomikas operatori, kas pieturas pie spēkā esošiem noteikumiem, viņiem nevajadzētu ciest no šīs sistēmas. Mans aicinājums eh, Business Europe ziņot no savas puses, kādi jums ir ierosinājumi, lai eh, iesaistītu lielākā mērā ekonomikas operators. Labi, saka priekšsarētājs, mums ir pietiekams laiks vēl atbildēm, tais, eh, lai to nodrošinātu, mēs tad aicināšu nākamos runāt izteicis Kutašs kungs, lūdzu. Jā, paldies, paldies, eh, ka eh, bija šī iespēja uzrunāt eksperts. Paldies arī ekspertiem par ļoti labām prezentācijām. Kā jau jūs sacījāt, priekšsarētāja kungs, es esmu INTA komitejā atbildīgais referents par šo jautājumu. Es centīšos neiejaukties šīs komitejas, IMCO komitejas kompetencē, nevēlos radīt nekādas problēmas šeit, šajā komitejā. Lai nu kā īsts kopsavilkums no manas puses par, eh, šo, par šīm debatēm. Vispirms varētu teikt, ka kopsavilkumā lielākā daļa eksperta saka, ka vairāk un mazāk viņi ir apmierināti ar šo regulu. Un tas man tiešām prieks ir, jo es arī uh, varu teikt, ka mēs varam kaut ko pozitīvu nodot saviem patērētājiem. Un, ja, protams, ka viss ir iespējams uzlabot, un tad jautājums visiem ekspertiem būtu, ja viņiem būtu jāizvēlas vienu prioritāti no šīm visām. Ja viņiem jāizvēlas, tad kas tā būtu tā viena prioritāte šajā regulā? Kā referents atzinumam Inta komitejā, es tad uh, koncentrēšos uz citu aspektu. Pirmkārt, centīšos nodrošināt labāku sadarbību starp dalību valstīm un lielākajām eksportētāju valstīm. Piemēram, ir iespējams iekļaut atsauci nākamos, nākamās brīvās tirdzniecības nolīkumos nākotnē. Tad debatēs jau par to tiek runāts kā par iespēju. Otra lieta - rapeks eh, sistēmas vienkāršošana un, un šādu agrīno brīdinājumu sistēmas vienkāršošana. Tas, manuprāt, būtu ļoti svarīgi. Treškārt, Ciešāk sadarbības starp visām dalību valstīm, iesaistītajām pusēm, tirzniecības eh, un eh, tirgus uzraudzības eh, iestādēm. Šeit atsaucos uz pietikainens kundzes ierosinājumu. Tā varētu būt interesanta diskusija. Cerukārt. Piekrīt vam Burenkungam koordinētas sankcijas, iekļaujot lielus sodus tas varētu būt kā faktors, kas atbaida pārkāpējus. Izcelsmes valsts jautājums. Man jāatgādina ekspertiem, ka Eiropas parlaments jau pieņēma šī gada janvārī rezolūciju par to. Tā kā uh, man ir šis lēmums, ko Eiropas parlaments ir paudzis, jārespektē. Esmu arī par to, lai eh, izveidotu tādu visas Eiropas mēroga negadījumu un traumu datu bāzi, iekļaut visu veidu traumas, piemēram, vēsturi, produktus, to ražotājus. Nu, tas varētu arī labu informāciju sniegt. Un par godīgu tirzniecību esmu iestājies vienmēr un līdz ar to uzskatu, ka šo noteikumu īstenošana e, ir jābūt dalībvalsts ziņā. Ja nē, mums ir jāatrod kaut kāds cits risinājums, tam es nezinu, vai labāk ir sodīt vai uh, tieši ar, ar kādiem pozitīviem līdzekļiem vērsties, kas ir efektīvāk, bet paldies jums visiem un esmu gatavs uzklausīt jebkādas ieteikums, laika nav daudz varbūt, bet uh, esmu uzklausīt, uh, esmu gatavs uzklausīt jūs tātad. Jā, paldies par jūsu līdzdalību. Es zinu, ka referenta augstu novērtē to, ka jūs varat uh, E, piedalīties ar saviem komentāriem. Stāvers kundze un Roitovs kundze, lūdzu ļoti īsi, jo es vēlos dot arī īsi iespēju, iespēju ekspertiem atbildēt. Stāvers kundze. Jā, paldies, es izteikšos pavisam īsi. Ši, kāda varbūt ir galvenie iemesli, kāpēc dalība valsts nestrādā kopā, nesadarbojas, un ko mēs varam darīt, lai uh, varētu savās valstīs veicināt līdzdarbošanos. Un uh, ap šiem 70% uh, produktu ar energo marķējumiem, uh, kas neatbilst būtībai, tas ir šokējošs fakts, un mēs vēlamies uzzināt vairāk. Paldies, Roitos kundze tālāk. Jā, es vēlētos uh, pateikties par visu šo saņemto informāciju. Paldies arī kolēģiem. Pavisam īsa piezīme par leduskapiem. Jā, protams, ir neatkarīgas pārbaudas un atkārtotas pārbaudas. Jautājums tad ir tāds. Attiecībā uz tirgus uzraudzību Kāpēc gan tirgus uzraudzības iestādes nevarētu atsaukties uz neatkarīgiem e, pārbaudas veicējiem un atklāt varbūt maldinošu reklāmas gadījums. Katrā ziņā pieejai jābūt ir konsekventai attiecībā arī uz maldinošu reklāmu. Jā, paldies! Un tagad dosim vārdu ekspertiem atgrieztā secībā. Mēs nevaram vairāk kā 5 minūtes pārsniegt atvēlēto laiku. Voits kundze pirmā, divas minūtes maksimums. Dariet, ko variet, lai atbildētu. Bet, protams, jūs varat arī pēc tam eh, sazināties ar mums. Jā, paldies! Darīšu visu iespējamo, lai iekļautos laikā. Vispirms par certifikāciju un C marķējumu. Protams, ka tas ir tikai loģiski un iespējams, ja tirgus uzraudzība sadarbojas ar attiecīgiem iestādēm, vienalga, kas ir par marķiem, CE vai kāds cits, eh, tam ir, nav nekāda vērtība, ja, ja, ja tas ne uz ko reāli nebalstās. Piemērs no ASV, no mūsu nozars, kur liela nozars organizācija tiešām pati veic testēšanu, padara, pa, padara to pieejamu enerģētikas ministrijai, un tad eh, attiecīgi tā var izmanto šos testu rezultātus, ja tā vēlas to darīt. Ja viņi vēlas papildus tests veikt, eh, apšaubīt esošos tests, bet to viņi var darīt. Bet katrā ziņā viņiem ir tāds sākuma punkts jau. Uh, it īpaši šobrīd saskaroties ar finansējumu problēmām. Skaidrs, ka Eiropas Savienībā mums nav identiska situācija, bet tas, manuprāt, ir interesants piemērs, ko papētīt un padomāt, vai tas nav eh, kā tāds viens no iespējamiem variantiem arī Eiropas Savienībai. Par akreditētajām eh, testēšanas laboratorijām un kvalitātes vadības sistēmām attiecinot to uz ekodizainu un energomarķējumu prasībām, šobrīd likumdošanā rakstīts, ka viss balstās uz pašdeklarēšanos no ražotāju puses. To taču var mainīt, piemēram, varētu eh, tādus moduļus iekļaut, kvalitātes vadības sistēmas, piemēram, eh, iekļaut šajās pārbaudēs, kas eh, būtu viens no veidiem, kā risināt šādu veidu problēmas. Un visbeidzot par atlīta projektu, tā tas ir Intelligent Energy Europe projekts, kas tika īstenots pirms diviem, trim gadiem, SISET eh, ierīču ražošanas eh, organizā, ražotāja organizācija to uh, eh, iete, inicijēja. Un es jums varu nosūtīt papildus informāciju par to. Paldies! Šlajers kundze. Jā, paldies! vēlētos pievērst kvalitātes vadības sistēmām un eh, Nu, tas viss ir pirms preces nokļūšanas tirgū, bet tas, kas notiek vēlāk tirgū, tas jau ir cits stāsts. Ja eh, ražotājs ir tiešām apņēmies neatbilst prasībām, viņam ir iespējams to izdarīt. Vienīgais veids, eh, kā to pārbaudīt, ir uzraudzība, kā to var stiprināt, es domāju, ar saraudzību ar sadarbību, un e, tas ir vienīgais veids, kā to darīt, izmantojot tos instrumentus, kas jau ir regulā un kas jau ir pieminēti arī regulā 765. Direktīvas jau paredz atsevišķiem produktiem certifikāciju un kvalitātes vadības sistēmas, pie, piemēram, zemes prieguma ierīču direktīvai, tur ir jau diezgan sekmīgi rezultāti. Par RAPEX. Eh, mēs to atsevišķi neizcēlām. RAPEX eh, sistēmu mēs vēlētos saglabāt nopietnas eh, riska gadījumos, kā brīdinājumu sistēmu un IS, eh, ICSMS varētu būt kā instruments tirgus uzraudzības iestādēm, lai apmainītos ar informāciju. Tā mēs to redzam. Jā, par uh, izcelsmes marķējumu. Nu, Business Europe droši vien neko daudz par šo tēmu nevarēs pateikt. Nu, jā, tur ir pretruna, un pretruna ir saistīta ar pārstāvētajiem produktiem, man liekas. Mēs pārstāvam ļoti sarežģītus produktus, kuriem ir ļoti sarežģīti iekļaut marķējumu, izcelsmes marķējumu. Regulā šāda prasība ir iekļauta, lai nodrošinātu izsekojamību, bet šajā gadījumā, sarežģīta ierīču gadījumā, tas nepalīdz to nodrošināt. Paldies! Paldies! Vandebrānta kungs! Jā, paldies. Šaldemājers kundze prasīja, kāpēc Business Europe ir pret izcelsmes valsts marķiem. Es, man jālabo jūs, mēs neesam pret. Liels uh, skaits mūsu dalībnieku ir pret, bet tikpat liels skaits ir arī par šo marķējumu. Par soda naudām. Business Europe atbalsta soda naudas un citas sankcijas, bet ar nosacījumu, ka tas nodrošinās, uh, ka šo smagumu uz saviem pleciem iznesīs pārkāpēji. Un tie, kas neražo atbilstošu produktu, mēs esam pret jebkuru sistēmu, kas vienlīdzīgi lielākus eh, izmaksas rada visiem ražotājiem. Kas no, tas radīs situāciju, kad atbilstoši produkti eh, būs spiesti ciest zaudējums. Es teicu, ka valsts iestādēm, protams, ir jābūt tiesībām izņemt preces no, preces no tirgus, bet eh, pa, pavisam viegli ir pateikt Apple, jā, jūsu eh, ierīce ir 1 mm par maz, nevis atrast visus piegādātājus eh, ne, nedrošiem elektrovadiem, kur varbūt pietrūkst varš. Uh, Tad ir jautājums par kvalitātes vadības sistēmām. Es piekrītu, ka tas ir eh, pasākums pirms pretslēšanas tirgu, un arī to var viltot. Un tas būtu atkal kā papildus uh, sloks visiem operatoriem, bet ir labi piemēri arī. Philips viena daļa, kur ir status, ir eh, Nīderlandē, kur Attiecīgi tirgus uzraudzības iestāde uzticas tam, ko viņi dara, jo viņi ir pārbaudījuši visu procesu. Tā tad eh, tas, eh, kā labs piemērs, kalpo, ka ja šī sadarbība ir laba, tad var arī uzticēties. Tas arī būtu atbildes jautājumu, kā mēs varam ie, ie, iekļaut piegādātais procesā. Piegādātāji diezgan labi zina, kas notiek tirgu, bet tas ir tāds sensitīvs jautājums. Uh, Daudzi piegādātāji eh, baidās sūdzēties iestādēs. Paldies, Van Burenkungs! Jā, paldies, te ir vairāk tematu, kas jāpiemin par abām brīdinājumu sistēmām - ICSMS un RAPEX. ICSMS da datu bāzē ir daudz informācijas, un 0,01% no tā nonāk RAPEX datubāzē, kas ir atsevišķa datubāze nedrošiem produktiem. Protams, ka šeit ir jāsasaist abas datubāzes, tā lai dati būtu jāievada tikai vienu reizi. Un e, atbilstoša informācija automātiski nonāktu uz RAPEX datubāzi. E, 80% no pārbaudēm, ko veic mana organizācija, ir pārbaudas rūpnīcās, un tikai 20% mēs pārbaudām produktus tirgu. Tā mēs daudz efektīvāk varam pārbaudīt dokumentāciju, pat ja tas prasa 2-3 dienas. Un katrā ziņā to nevar izmantot kā aizbildinājumu, ka netiek testēt produktu tirgu. Resursu trūkums. Nepārtiks preču tirgus uzraudzība ievērojami atpaliek pārtikas preču dzīvnieku barības un veterināro produktu tirgus uzraudzība. Patērētāju precēm mēs esam atstā, izstrādājuši diezgan labu sistēmu kas ir diezgan efektīva tirgus uzraudzības sistēma. Šādas sistēma ir jāizstrādā arī harmonizētajiem produktiem. Un tur jāsaņem arī atbalsts no Digi Enterprise. Un tad, tad šīs lietas ir apspriešanas arī ar komisiju. Efektivitāte Tā tad ir nepieciešama vesela virkni vadlīniju dokumenti par to, kādas, kāda ir labākā stratēģija, kā veikt pārbaudes, kā apmācīt inspektors, kā apmācīt nozars pārstāvs NVO. Protams, ka to var izdarīt harmonizētajiem produktiem, tā skaitā. Jā, paldies! Un visbeidzot, Stevens Rasels. Paldies, Malkom. Es eh, nevēlējos būt šīs drūmā balss ar savu prezentāciju. Mēs ANEK organizācijā atzinīgi vērtējam šo regulu, bet mums ir arī savs iebildes. Ja tas eh, paredzēts ir, lai tas viss darbotos, tad jāiesaista. Ja Eh, visas dalību valstis un Eiropas līmeni. Šobrīd tas ir nacionālā kompetence. Nacionālā kompetence, protams, jāievēro, bet jāveicina sadarbība, tā kā mēs atbalstam fórumu. Tāpēc mēs arī uzskatām, ka ir svarīgi dalību valstīm sadarboties un vienoties par kopīgām darbībām Eiropas Savienībā kopā ar iesaistītēm pusēm, bet jābūt arī pietiekamiem resursiem pieejamiem, jautājums, kā to nodrošināt. Nedomāju, ka tas ir eh, tāds jautājums, uz kur patērētā tiesība aizsardzības organizācija var viegli atbildēt. Varbūt struktūra fondi varētu būt darīt pieejami. Tā, tā, tas varētu būt viens no risinājumiem, bet gan jau, ka ir arī citi par darbības jomu, jā, piekrītu. Vides likumdošanas, jebkuras likumdošanas ietekme ir svarīga, bet drošībam jābūt pirmā vietā. Es negribu, lai mans uh, sildītājs mājās ir videi draudzīgs, bet nedrošs. Nu, katrā ziņā trešo pušu certifikācija arī nav panacēja pret visām kaitēm tīpaši produktiem, kuriem ir augsts risks, it īpaši, ja ir zināms, ka ir problēmas ar konkrētām produktu grupām. Nu, katrā ziņā to var risināt arī ar efektīvu tirgus uzraudzības iniciatīvu. Nu, paldies, saka priekšsarētājs, par jūsu kā ekspertu viedokli. Noslēgumam pavisam īsi, jo es apzinos, ka tulkiem ir laiks beidzies, vārds pietikainens kundze un šaldemos kundzei. Jā, paldies. Eh, es vēlos pateikties par auglīgu diskusiju. Es katrā ziņā saņēmu daudz vielu pārdomām. Varu teikt, droši vien arī referents, eh, līdzreferents vārdā es vēlētos eh, turpināt diskusiju ar jums kā partneriem, ja mēs varētu atrast kādas metodas, kas būtu efektīvas izmaksas ziņā un varētu uzlabot regulējumu mēs varam salikt galvas kopā un nonākt pie laba risinājuma. Paldies par uh, labiem komentāriem, noderīgām atziņām. Jā, arī es vēlos pateikties par labajām prezentācijām, par to, ka ieradāties piedalīties šajās debatēs par šo ļoti svarīgo produktu drošumu paketi. Es ceru, ka varu detalizētāk uh, pārunāt ar jums atrašādi iespēju šādai diskusijai par abām regulām. Uh, Paldies un tiekamies tad kādā citā reizē. Jā, tad eh, tiešām paldies, saka priekšsarētājs. Eh, cilvēki no, noteikti seko līdz šim pasākumam, tā skaitā praktiķi, standartizēšanas uzņēmumu organizāciju pārstāv. Mēs labprāt tiešām dzirdētu arī jūsu viedokli, tāpēc arī šāds fórums ir izveidots. Mēs esam jūsu demokrātiskā procesa ietekmēšanas viedokļa tad referenti. Līdz 11. jūnijam jānosūta ziņojumiem uz tulkošanu. 8. vai 9. jūlijā varētu būt pirmā izskatīšana un 4. septembris kā grozījuma iesniegšanas termiņš. Tad skatīsimies septembra beigās, tad, un tad plāns ir balsot 17. oktobrī. Es zinu, ka šāds tāds saspringts grafiks, bet Mēs ļoti gribētu beigt pārunas ar dalību valstīm par šo dosjē pirms parlamenta termiņa, šī sasaukuma termiņa beigām. Tas ir svarīgi patērētājiem. Mēs negribam atstāt šo lietu šajā melnajā caurumā starp abiem parlamenta sasaukumiem. Bet tāpat laikā mēs netaisamies atteikties cītīgi sekot detaļām. Tā katrā ziņā šis ir vislielākais šī sasaukuma, šīs jomas parlamenta dosjē. Tā kā paldies jums! Ar, šo, ar to arī pārtraucam sēdi līdz pulkstens trījiem pēcpusdienā, kad izskatīsim citus leģislatīvos aktus. Paldies!